Okay, if, if the... Labi. Ja fotogrāfi varētu ieturēt diskrētu distanci, mēs to ļoti augstu novērtētu. Atklāšu sanāksmi. Vispirms vajadzētu apstiprināt darba kārtību. Neredzu nevienu iebildumu, tāpēc uzskatu, ka darba kārtība ir pieņemta. Pirms mēs turpināsim pie šīs dienas galvenajām tēmām un dialogiem ar institūciju vadītājiem, man ir vairāki paziņojumi visu klātesošo informācijā. Migels Pārtas no GOE grupas, kurš ir šīs komitejas loceklis, ir aktīvi darbojušajā komitejā īpaši jautājumos par uh, Par ar vadītāju dialogiem koordinējas arī budžeta lietas ir eh, vakardien mīris. Viņam bija tikai 53 gadi, un viņa piemiņai es vēlētos, eh, lai jūs pieceltos un ievērot minūtes klusuma brīdi. Paldies! now I have uh, a couple more short announcements. <coughs> As you are aware. Un tagad man ir vēl pāris īsi paziņojumi. Kā jau jūs zināt, mēs uh, bijām domājuši balsot pēcpusdienā par vairākiem ziņojumu projektiem. Tomēr tas uh, ir atlikts uz mūsu nākamo sanāksmi, un lai veiksmīgāk izmantotu komitejas laiku, Šajā pēcpusdienā un rītdien sekretariāts ir izsūtījis indikatīvu laika grafiku, kurā ir iekļauti vairāk, vairāki eh, termiņu, termiņu izmaiņu salīdzinājumā ar iepriekšējo darba kārtības projektu. Tas nozīmē, ka ceturtdien pēcpusdienā mums būs saīsnāta darba kārtība. Tas ir saistīts ar šo darba kārtības punktu pārlikšanu. Tagad gribētu lūgt, lai jūs apstiprinātu protokolu sanāksmē, kas notika 9. janvārī, 16. janvārī, 6. februārī un 12. martā. Ja nevienam nav iebildumu, tad uzskatīšu, ka protokoli ir apstiprināti. Un tagad pāriesim pie dialoga par monetāro politiku ar Eiropas centrālās eh, bankas eh, priekšsādātāju jūtos ļoti pagodināta sveikt Mario Draghi šajā komitejā. Iepriekšējā monetārajā, iepriekšējais monetārais dialogs notika 19. decembrī. Un tā bija mūsu pēdējā sanāksme 12. decembrī, kaut arī tas izklausās neloģiski. Nākamā šāda sanāksme notiks 9. jūlijā. Vispirms mēs uzklausīsim Eiropas centrālās bankas priekšsādātāju un pēc tam, kā parasti, apmainīsimies ar viedokļiem. Tagad dod vārdu tev, Mario. Thank you. Madam Chair. Paldies, priekšsādātāji, godājumie ekonomikas un monetāro lietu komitejas biedri. Man ir liels prieks atgriezties šeit parlamentā un jūs komitejas, būt jūs komitejas priekšā mūsu regulārajai viedokļa apmaiņai. pēc eh, pavasara sanāksmes ir palielināti starptautiskā valūtas fonda rezultā, uh, resursi par 430 miljārdiem dolāru, un Eirozona ir izdarījusi savu darbu, palielinot aizsardzības līmeni un nodrošinot SVF uh, eh, papildus 150 miljārdus eiro. Es esmu pā, prieks, priecīgs. Uh, ka citi fonda akcionāri ir uh, apņēmušies palielināt uh, šī fonda resursus. Tagad ir būtiski svarīgi, lai Eiropas stabilitātes instruments būtu pilnīgi darboties spējīgs. Eiropas centrālā banka šai ziņā var sniegt savu atbalstu. Protams, uh, pat tad, kad tiek izveidots reāls aizsargs, Eirozonai ir jāturpina īstenot budžeta pielāgojumu un struktūrālu pie, pielāgojumu, kas ir nepieciešami. Un kā parasti es vispirms pievērsīšos pašreizējai ekonomiskajai situācijai Eirozonā. Pēc tam es pievērsīšos tām tēmām, kuras esat piedāvājuši jūs, proti Eiropas centrālās bankas īpašo pasākumu novērtējums un valūtas savienības līdzsvara, ekonomiskā līdzsvara trūkuma novērtējumu. Let me, let me first... Vispirms pievērsīšos ekonomiskajai un monetārajai attīstībai Eirozonā kopš mūsu iepriekšējās sanāksmes pagājušā gada 19. decembrī. Pieejamie indikātori 2012. gada 1. ceturksnim apstiprina stabilizācijas tendences ekonomiskajā aktivitātē, tomēr ļoti zemā līmenī. Jaunākā attīstība aptājas datos izskatās jaukta un uh, valda diezgan liela nenoteiktība. Raugoties nākotnē, izaugsmi būtu jābāsta pieprasījumam ārzemēs ļoti zemām īstermiņa procentu likmēm, kā arī mūsu nestandarta pasākumiem. Vienlaikus pastāv riski, kas ir īpaši saistīti ar atjaunotu spriedzes vairošanos, uh, Eirozonas valstu parādu tirgos un to potenciālajām sakām uz reālo ekonomiku. Papildus pamatproduktu cenu kāpums var arī negatīvi ietekmēt ekonomisko aktivitāti. Eirozonas gada inflācija bija 2,7% martā, un tas ir nemainīgs rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējiem trim mēnešiem. Inflācija visticamāk saglabāsies virs 2% līmeņa šī gada laikā, jo nesen ir augušas enerģijas cenas un netiešie nodokļi. Valde sagaida, ka gada inflācijas likme nokritīs zem 2% 2013. gada sākumā. Raugoties nākotā, nākotnē, pieticīgas izaugsmes apstākļos Eirozonā un uh, savaldītām inflācijas gaidām cenu spiedienam būtu jāpaliek uh, pieticīgam. Riski cēnu attīstībai ir uh, līdzsvaroti, un lielāki riski varētu izrietēt no uh, sagaidāmajām naftas cenām un tālākiem netiešo nodokļu palielinājumiem. Tomēr ir arī negatīvi riski, kas var rasties no zemākas nekā cerēts ekonomiskās aktivitātes. Gribēju uzsvērt, ka valde uzsvērs īpašu uzmanību visām zīmēm, kas liecinātu par to, ka augstās enerģijas cenas tiek uh, novadītas uh, līdz algām, peļņām un uh, kopējiem cenu līmenim. Lī un ir ārkārtīgi būtiski, lai vidējā termiņa inflācijas gaidas eirozonā būtu stingri sabalansētas saskaņā ar eh, valdes eh, mērķi uzturēt inflāciju likmes, kas ir zemākas eh, par 2% vidējā termiņā. Monetārā analīze īpaši naudas masas pieauguma apstākļos apstiprina uh, cēnu attīstības tendences, kas eh, paliek, eh, kas atbilst eh, cēnu stabilitātes principam. Dati par tirgu pieejamo naudu un kredītiem līdz pat februārim norāda, ka finanšu nosacījumi ir stabili, tomēr pieprasījums pēc kredītiem paliek uh, neliels, ņemot vērā ierobežoto ekonomisko aktivitāti un uh, turpinošo uh, un uh, budžeta pielāgošanas centienus nefinanšu sektoros. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi turpināt stiprināt uh, banku elastīgumu un banku bilanču veselīgums būs izšķirošs faktors, kas uh, varētu atvieglot kredītu piešķiršanu ekonomikai un finansējumu kanālu normalizēšanos. Un tagad vēlētos pievērsties pēdējiem Eiropas zonas uh, nestandarta pasākumu efektivitātei, īpaši ilgtermiņa refinansēšanas operācijām, kas uh, tiek saīsināts augtas par LTRO. Vispirms uh, gribēju skaidri norādīt, kāpēc mēs īstenojam trīsgadīgās LTRO Kā jūs atcerēsieties, 2011. gada otrā puse iezīmējās ar spriedzes pieaugumu valstu parādu tirgos un ļoti neskaidru situāciju. Tas pieaugošā mērā kavēja pi Eirozonas banku piekļuvi tirgus balstītam finansējumam un ja nekāda rīcība nebūtu veikta, tas būtu varējis beigties ar būtisku spriedzi banku aizdevumiem, uzņēmumiem, mājasēmniecībām un vispārējai aktīvu pārdošanai. LTRO turpināja atvieglot šos ļoti sarežģītos eh, finansējuma apstākļus. Bankas varēja apmierināt savas papildu nepieciešamības, savas papildu vajadzības pēc likviditātes, un to atspoguļa atspoguļoja likviditātes injekcijas aptuveni 520 miljārdu eiro apmērā. Mēs uh, eh, ņēmām vērā arī likviditātes eh, pārcelšanu no citām operācijām. Papildus tam bankas eh, bija ieguvējis no lielākas uh, pārliecības par to finansējumu ilgtermiņā jauno operāciju garāka darbības termiņa dēļ. Uh, Es saprotu, ka jūs esat īpaši ieinteresēti dzirdēt par to, kā LTRO ir nonākuši reālajā ekonomikā, un tas patiešām ir ļoti būtisks punkts, nodrošinot to, ka ECB monetārā politika turpina uh, sniegt ieguldījumu reālajai ekonomikai bija būtisks motivācijas faktors valdes lēmumam. Ir iedrošinoši redzēt, ka ļoti liels skaits maz banku ir uh, piedalījušās uh, divos jaunajos LTRO Mazās bankas ir vispiemērotākās, lai refinansētu reālo ekonomiku, īpaši neliels un vidējs uzņēmumus, kas ir ekonomikas lielākais nodarbības radītājs. Mēs esam pārliecināti, ka centrālās bankas likviditāte ir ļoti tuvu reālajai ekonomikai. Protams, tas nenozīmē, ka ekonomika pati panāks situācija, ka tiek pieaudzēts finansējums uzņēmumiem un mājasaimniecībām. Pirmkārt, centrālā banka nevar iejaukties banku likviditātes izmantošanā, jo tas ir viņu biznesa lēmums, bet mēs eh, ticam, ka tās to izmantos reālās ekonomikas refinansēšanai, jo tāda ir banka sistēmas loma. Otrakārt, eh, kredītu apjomu pieauguma nāk, apjomu pieaugums nākotnē būs eh, ļoti atkarīgs no pieprasījuma, un pašreizējos apstākļos tas eh, šķiet paliks neliels. Tādējādi naudas un kredītu apjoma pieaugums eh, zināmu laiku varētu palikt vājš, pirms uzlabosies kopējā ekonomiskā situācija. Banku aizdevumu pētījums ar jaunu informāciju par finansējumu nosacījumiem tiks publiskots pulksten desmitos šodien no rīta. Daži no jums eh, varētu uztraukties, kā iespējamie inflācijas riski, kas izriet no šiem nestandarta pasākumiem. Gribēju uzsaukties, ka mūsu nestandarta pasākumi neierobežojas ar eh, procentu likmi noteikšanu saskaņā ar to, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu cenu stabilitāti vidējā termiņā. Un īpaši mums nevajadzētu aizmirst procentu likmes uh, To, ka procentu likmes trīsgadējiem LTRO nav noteiktas, tomēr tās ir sasaistītas ar galvenās politikas interešu uh, procentu likmēm. Un papildus monetārās likviditātes mērīšanai nav svarīgs uh, eirosistēmas, uh, eirosistēmas bilance, uh, tikai, bet gan uh, banku sektora bilance un tikai pēdējā parāda saistība ar reālo ekonomiku. Uh, Tāds spoguļojas monetārajos datos un kredītu datos, kas, kā es pieminēju, joprojām ir ļoti vāji. Jūs varat būt pārliecināti, ka valde izmantos visus tās rīcībā esošos instrumentus, lai pretotos iespējamiem riskiem, kā visiem iespējamiem riskiem attiecībā uz cenu stabilitāti, ja tie materializētos. Mēs arī dzirdam bažas, ka eiro sistēma pakļaujas sevi pārmērīgiem riskiem, bet gribēju uzsvērt to, ka mūsu bilances eh, paplašināšana tiek uzraudzīta ļoti rūpīgi, un mēs eh, turpinām vērtēt mūsu riska kontrols ietvaru. Papildus tam budžeta samazināšana, kas ir eh, konservatīvs riska kontrols pasākums visās monetārās politikas operācijās, aizsargā Eirosistēmas finanšu pozīcijas veselīgumu Un visbeidzot gribēju norādīt, ka nestandarta pasākumi ir eh, pagaidu, turklāt likviditātes atbalsts nevar aizstāt eh, kapitālu vai veselīgu fiskālo un struktūrālo politiku, kas var nodrošināt ilgspējīgu izaugsmu un stabilitāti Eiropas ekonomikā. Un tagad es gribētu pastāstīt jums par otro tēmu, par ko mēs esam plānojuši apmainīties viedokļiem, proti makroekonomisko uh, līdzsvaru trūkumu Eirozonā. Tā kā atšķirības ekonomiskajā attīstībā ir normāla parādība monetārā savienībā, un tādas uh, ir novērojamas arī otrā Atlantijas okeāna pusē, tās uh, tomēr nevar kļūt uh, pastāvīgas vai struktūrāls dabas. Par nelaimi ļoti mēs esam ļāvuši uzkrāties nesenos gados ļoti lielam līdzsver trūkumam vairākās Eiropas valstīs. Un šī nelīdzsvarotība rodas no dažādiem avotiem - nepietiekama fiskālā disciplīna, finanšu pārmērības, struktūrālo reformu īst, neīstenošana īpaši, bet ne tikai darba un produktu tirgos, kā arī ievērojams konkurētspējas zudums. Tas viss prasa steidzamu un attiecīgu korekciju. Skaidrs, ka ECB atbildība nevar būt uh, šo līdzsvara, šī līdzsvara trūkuma likvidēšana, balstoties no, raugoties no monetārās politikas viedokļa. Mūsu primārais mērķis ir nodrošināt cēnu stabilitāti visā Eirozonā, un šī iemesla dēļ ECB pastāvīgi uzrauga visu, sako līdzi visai svarīgai informācijai no valstīm un dažādajiem, dažādajām nozarēm visā Eirozonā. Tomēr uh, monetārajai politikai ir jākoncentrējas uz visu eirozonu. Tā nevar skatīt atšķirības starp atsevišķām Eirozonas valstīm, un tā ir dalību valstu valdību atbildība. Valdībām ir jāveic un jāizteno noteikta politika, lai risinātu trūkumus fiskālajā, finanšu un struktūru, struktūrālajā jomā. Mēs redzam, ka progress ir panākts vairākās valstīs. Uh, Šie pasākumi tagad ir jāpapildina ar struktūrālajām reformām, kas veicinās izaugsmi un atvieglos uzņēmēju darbību, jaunu uzņēmumu dibināšanu un darba vietu rašanos. Šeit valdībām būtu jābūt uh, ambiciozākām. Eiropas līmenī ir panākts ievērojams progress, lai stiprinātu ekonomiskās pārvaldības ietveru mēs redzam, ka ir pastingrināti fiskālie noteikumi stabilitātes un izaugsmes paktā un ir pieņemts uh, fiskālais pakts, par kuru mēs parlamentā runājām pagājušajā decembrī. Mēs uh, pievēršam lielu uzmanību makroekonomiskās nelīdzsvarotības labošanai. Nesenā krīze pierādīja, ka labi funkcionējoša Eiropas monetārā savienība uh, prasa ne tikai stingru institucionālo struktūru monetārajai politikai centrā, bet arī šādu struktūru ekonomikas politikām. Konkurētspējas nodrošināšana visās Eirozonas valstīs ir mūsu kopējā atbildība. Es esmu pārliecināts, ka daudzi no jums Eiropas parlamentā piekritīs, ka mums ir nepieciešams pārmaiņas domāšanā par to, uh, kā nacionālās politikas tiek vadītas un uztvertas. Ekonomiskās politikas eirozonā galu galā ir katras individuālās valsts politikas eirozonai, un tā kā tās ietekmē citas jomas, tās ir savstarpēji jāuzrauga un jālabo, ja nepieciešams, visas eirozonas kolektīvajās interesēs. Tas attiecas gan uz fiskālo, gan makroekonomisko politiku. Tomēr uzraudzība vien nav pietiekama. Pilsoņi arī gaida no Eiropas kopīgas atbildes kopīgiem izaicinājumiem, kas, ar kuriem saskaras visas Eirozonas valstis. Globālās konkurences un pastāvīgas fiskālās konsolidācijas apstākļos Eirozonas valstīm būtu jāapvieno spēki. Ņemot vērā to, ka tām ir kopīga valūta, tām ir pat vēl būtiskāki iemesli nekā cikā, citām valstīm strādāt kopā. Tas var notikt izpētes un izstrādes jomā, izglītībā un infrastruktūras jomā, un uh, dalībvalstīm vajadzētu censties pēc iespējas labākas sadarbības. Un gribēju piebilst, ka tāpat kā konkurētspēja, arī finanšu stabilitāte ir uh, skaidra kopējā valotas savienības atbildība. Krīzes laikā mēs redzējām ļoti spēcīgus negatīvus izplešanās efektus, eh, ietekmes eh, efektus eh, citās Eirozonas valstīs starp banku sektoru un attiecīgo valsti un nacionālie. Nacionālās uzraudzības iestādes, kā arī valsts kases saskārās ar ļoti labi pazīstamu problēmu, ka uh, Eiropas institūcijas sliktos laikos uh, bija nacionālo dalībvalstu atbildību. No nu, labi funkcionējušas monetārās savienības nodrošināšana pārēdz banku uzraudzības stiprināšanu un apņēmību Eiropas līmenī. Eiropas integrācija mums ir nesusi mies un mieru un uh, turīgumu, un kaut arī es negribētu spekulēt par ilgtermiņa integrācijas procesa rezultātu, es esmu pārliecināts, ka mums nepieciešams uh, par to rūpīgi domāt, uh, un ir nepieciešams uh, domāt par izstrādāt ilgtermiņa redzējumu Eiropai, tā kā mēs to esam darījuši iepriekš izšķirīgos uh, brīžos Savienībai. Lielas paldies par jūsu uzmanību! Uh, Liels paldies, turpina priekšstādātāji. Paldies, Marijo. Tagad pāriesim pie jautājumu un atbildes kārtas parastajā formātā. Deputāti, lūdzu, uzdodiet savu jautājumu ilgākā pusotru minūti, un tad, Mario, tad jums jāmēģina atbildēt trīs ar pus minūšu laikā, un tā tad šī jautājuma un atbilšu kārta būs apmēram 5 minūtes. Pirmā kārta sāksies ar komitejas uh, priekšstādātāja vietnieka Eiropas tautas partijas vārdā Pablo Kungs. Paldies, priekšstādātāja! Dragie kungs! Mēs gandrīz vai visi esam pārliecināti, ka krīzi mēs varam pārvarēt ar fiskālo konsolidāciju un struktūrālām reformām. Dažas valstis šajā jomā veic īpaši daudz. Spānija ir īpaši iemesls. Īpaši piemērs kopš 2011. gada decembra Spānija ir nostājusi uz fiskālās konsolidācijas un reformu ceļa. Mēs mainām gan finanšu sistēmu, gan arī darba tirgu un tā tālāk. Uh, Jāsaka, nekad neviena valsts neko tam līdzīgu nav veikusi. Tik plašas reformas tik īsā laikā. Un es esmu dziļi pārliecināts, ka šie centieni vainagosies ar panākumiem. Dragīkungs, jūs man droši vien piekritīsiet uh, un arī uh, demonstrēsiet ECB atbalstu Spānijā un citām dalību valstīm, kas veic līdzīgus pasākumus. Protams, Spānija nevar ko pilnībā kontrolēt tās monetāro politiku un neko daudz vairāk no tās arī arī nevar prasīt, kā tā jau ir izdarījusi. Fiskālā konsolidācija īstermiņā radīs negatīvu ietekmi uz ekonomisko izaugsmi. Struktūrālās reformas dos vidējā un garākā laika termiņā pozitīvs rezultāts. Nav šābu, ka visi šie pasākumi eh, vainagosies ar pozitīviem pasākumiem, tirgus eh, uzticības pārnie tiks atkal atgūta. Taču Tas nenotiks uzreiz šajā pārejas posmā. Dažas valstis ir ļoti viegli ievainojams. Tās valstis, kuras veids ieteiktos pasākumus, kā piemēram to dara Spānija, ir pelnījušas lielāku atbalstu no Eiropas centrālās bankas sekundārajā parādu tirgu. Tas palīdzēs mums uh, samazināt milzīgās finansēšanas izmaksas, proti procentu likums. Uh, Draud, dragi kungs, vai jūs mums palīdzēsiet un vai jūs iejauksieties šajās te, sek, šajos sekundārajos parādu tirgos? Paldies, dragi kungs. Thank you. Thank you. I, I should say that uh, at the very beginning. Paldies. Iesākumā gribētu sacīt, ka es jums pilnīgi piekrītu. Spānijas valdības eh, izvērstie centieni. Es atvainojos, saka priekšsādātā, eh, es mm, lūgtu klusumu zālē, lūdzu, lai Marijo var turpināt. Paldies, saka, dragie kungs. Es tikai gribētu zināt, kāpēc pēkšņi notika šādas um, sarunas. Nu, labi, atgriezīšos pie savas sākamā. Tātad es jums pilnīgi piekrītu jūsu sākumā sacītajam. Spānijas valdība pat labam eh, izvērš, kā jūs sacījāt, ārkārtīgi visaptverošas pasākums un ievērojams progress jau ir panākts un arī turpmāk tas tiks panākts, jo reformas norisinās arī tagad. Un mums nav nekāda pamata apšaubīt Spānijas valdības nepārprotamu apņemšanos izvērst nepieciešamās reformas. No šī viedokļa es uzskatu, visa Eiropas Savienība ir Spānijas pusē, un, protams, arī tas attiec uz Eiropas centrālo banku. Mums uh, ir standarta politikas, un tā izskaitā arī ilgtermiņa pārfinansēšanas operā, operācijas, un es pienācīgā brīdī par to pastāstīšu. Pašreizējās procentu likmes ir ļoti zemas, un tādas tās ir bijušas jau ilgu laiku. Tātad reālās procentu likmes arī tagad ir negatīvs. Jūs pieminējāt iespējamo SMP reaktivēšanu, taču es ar vienu sacīs, ka um, šis pasākums nav bezgalīgs. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Eiropas centrālajai bankai ir jārīkojas tāds pamat pilnvaru ietvarā, līguma ietvarā. Uh, līgums aizliedz monetāro finansēšanu. Uh, Eiropas centrālajai bankai ir jānodrošina vidustermiņā finanšu stabilitāti visā Eirozonā. Es domāju, ka mums savā ziņā ir jānosaka šis uh, neviegli panākamais balans. Mums ir jāuztur Eiropas centrālās bankas uh, uzticamība, jo tā ir viena no lielā, nelielām, nedaudzām lietām, kas mums vēl ir atlikusi. Tātad mums jārīkojas mūsu līguma ietvaros. Nebūtu nekāda labuma, nekāda labuma negūtu ne savienība, ne arī centrālā banka, tātad vēl jau mazāk kaut kādu labumu gūtu mūsu integrēšanās procesa Eh, uzticamība, ja mēs pārkāptu mūsu pilnvaru un līgumu noteiktos, noteikto ietvaru. Paldies. Paldies, sociāldemokrāta vārdā vēl viens uh, mūsu uh, komitejas priekšstādā vietnieks Makārtī kundz. Paldies. Es domāju, priekšstādātāji, jūs varat piekrist, ka Eirozonas krīze kļūs par politisko krīzi. Mēs esam piedzīvojuši Nīderlandes valdības krišanu un arī vēlēšana rezultātu Francijā liecina par taupības pasākumu noliegumu. Tātad eh, jūs arī uh, noliedzāt Startautiskā valodas fonda aicinājums tālāk uh, veicināt izaugsmi. Uh, ir pārmetumi, ka Eiropas centrālās bankas politika pārāk uh, ierobežojuši un un jūs vēlējāties vairot uzticēšanos Eirozonai, taču tā, protams, nenotiek. Bet vai jūs esat paredzējis tātad mainīt ECB e gaitu? Paldies! Paldies, turpina, dragie kungs. Nē, mēs neuzskatām, ka mūsu monetārā politika ir pārāk stingra. Mēs uzskatām, ka monetārā politika ir piemēroti. Patiesībā Mm, nu, varbūt nevarētu sacīt, ka tas ir milzīgi pozitīvs ziņas, taču no banku aizdošanas pētījuma izriet, es šo pētījumu iepriekš pieminēju, ka ierobežojumi kredīta, kredīta nodrošinājumam no banku sistēma ir, sistēmas ir lielā mērā samazinājušies kopš iepriekšējiem ilgtermiņu pārfinansēšanas operācijām. Tā tad nauda, ko esam ie, e, snieguši ekonomikā, patiesībā ir tikusi izmantot mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Un tas galvenokārt izrietēja no pieprasījuma pieprasījums ir samazinājies, un līdz ar to pieprasījums pēc kredīta ir samazinājies. Es domāju, ka pienācīgā brīdī šie līdzekļi radīs ceļu ekonomikas aktivizēšanai un izaugsmas veicināšanai, un kā jau es minēju, bet labāk arī riski ir samazināti. Tātad mūsu monetārā politika paliek stabila, mēs eh, no tās neatsakāmies, mēs eh, vērojam, kā attīstās ekonomika, un tad mēs arī attiecīgi rīkosimies. Aldevārdīs Silvija. Paldies, priekšsēdētāji! Mm, nu, jau ir pagājis kāds brīdis, kopš mēs neesam tikušies, Aglārda kundze, jo situācija salīdzinājumā ar brīdi pirms Ziemassvētkiem mainījusies. Es tiešām gribētu jums uzdot jautājumu par kontekstu izmaiņām. Visumā varētu sacīt, ka pēc, pirms eh, Ziemassvētkiem mēs pieņemām eh, sešu tiesību aktu pakotni, jūs runājat par fiskālo pakotni, Un nu, mēs uzskatām, jūs tātad sākām, sākāt LTRO, un tad mēs uzskatījām, ka situācija ir uzlabojusies. Bet es runāju arī citu kolēģi no citām dalībvalstīm vārdā. Bet ir secināms tātad, ka daudzas dalībvalstis eh, nav izpildījušas savus mērķus. Es neapšaubīšu sešu dokumentu pakotni, taču zināms, ka Nīderlanda kas īpaši cīnījās par šo mērķu sasniegšanu, tomēr arī tos nav sasniegusi. Tātad jautājums, ko mēs īsti varam darīt. Un tad vēl es gribētu sacīt, ka viena no sekām, kas iziet no LTRO un tāda nevēl, nevēlams sekas, ka ir tāda, ka bankas vēlas iepirkt valsts parādu. Un tad mēs saprotam, ka mēs uh, iekšējā tirgus kontekstā gadu desmitiem esam vēlojušies uh, izvairīties no katastrofiskajām sekām, ka, uh, ko izraisa šī solidaritāte, ka mēs virzām lietas no nepareizā gala. Tātad jautājums, kā var atrast pareizo risinājumu, kā, šie, mm, kā šīs divas uh, virzības, kas izraisa bāžas, pat labam tiek izskatīta eh, sešu dokumentu pakota, tad kas reāli ir darāms? Paldies! Well, thank you, Gulāra. Paldies, Gulāras kundze. Is, um, about... Jūs uzdevāt divus jautājumus. Pirmais bija par taupību. Nu, uzdosim citādi jautājumu. Vai fiskālā konsolidācija varētu būt kas tāds, no kā varējām izvairīties. Kāda bija situācija tirgos? Vai kāpēc vispār fiskālā konsolidācija tika sākta? Tās tika sākta tāpēc, ka, tik, ka tirgi nolēma, ka viņi nefinansēs valsts parādus. Tā sākās tāpēc, ka tirgi uztvēra eh, ka pastāv stabilitātes trūkums attiecībā uz eh, IKP. Tātad tāds bija tāds politikas pasākums, no kā mēs nevarējām izvairīties, jo mēs gribējām atgūt tirgu uzticēšanos noliek to, ka fiskālai konsolidācijai ir zināmi īstermiņa samazināšanās efekti, ja kontrakcijas efekti būtu nepamatota. Es pat varētu sacīt vairāk. Ja jums ir tā saucamais uh, eh, histērijas efekts, tad šī saraušanās varētu būt ne tikai vidustermiņa, bet arī ne tikai īstermiņa, bet arī vidustermiņa. Piemēram, jauniešu bezdarbs tas nav īstermiņa, tā nav īstermiņa parādība. Daudz jauniešu jau ilgu laiku ir bezdarba. Tad kāda ir izēja? Izēja ir tāda, ka līdztekus šīm izmaiņām ir jāizsno struktūrāls izmaiņas, struktūrāls reformas. Un te es nerunāju par ekonomikām, kurās nekad nav uh, bijis šī ziedu laika. Uh, dažas ekonomikas ir vienkārši zaudējuši savu konkurētspēju, enerģiju. Taču nav taisnība, ka šādām ekonomikām nav iespējas atgriezties labajā formā. Tātad mūsu uzdevums ir izveidot noteikums, kad fiskālā konsolidācija ir sākta, es jau minēju, ka no tās nevar izvairīties, tā tiek izvērst struktūrāls reformas un tad ir politikas vīde, kurā valda gan pareizā politika, gan uh, cenu stabilitāte. Un tā ir mūsu atbildība. Mēs nevaram aizstāt valdību trūkumu eh, reformu īstenošanā. Tas nav Eiropas centrālās bankas uzdevums, mums arī nav tāda kompetenci. Vēl viens jautājums, vai LTRO varētu būt nevēlamas sekas, eh, respektīvi, ka dažas no šīm bankām pirka savu dalību valstu parādus. Taču neaizmirsīsim, kāda situācija valdīja pirms LTRO. Vispirms man jāsaka, tā ir bankas kā uzņēmuma izvēle un banku ambīcija, banku vēlmes bija tādas, ka šī nauda ātrāk nonāks reālajā ekonomikā. Taču problēma bija tāda, ka kredīta samazināšanās, kas pēdējā gada, pēdējos sešos mēnešos bija novērojama, eh, tālāk izplatās arī uz eh, LTRO, taču ar laiku situācija uzlabosies. Tomēr Tas ir bankas neatkarīgs lēmums, kā izmantot šos līdzekļus, kur tos ieguldīt. Pirms LTRO eh, nekādi valsts parādi vispār netika iepirkti. To nedarīja ne Nacionālas bankas, ne ārvalsta bankas. Ārvalsta investori vispār no procesiem bija pagājuši malā. Un tas ietekmēja um, obligāciju tirgus un arī citus tirgus, un tie vienkārši ilgāku laiku bija slēgti. Tāpat labam mēs saskaramies ar tādu situāciju, ka bankas iepērk uh, nacionālās obligācijas. Mm, tas būtu jāpārvar. Es ceru, ka tas tiks pārvarēts, uh, kad kredīti ir atkal atgriezīsies pie normālas darbības. Tomēr gribu sacīt, ka no pozitīvās puses varētu apgalvot, ka ir divi mm, labvēlīgi fakti. Gribu vērst jūsu uzmanību uz tiem. Pirmkārt, finanšu tirgu situācija ir ievērojami uzlabojusies. Šī gada pirmajos trijos mēnešos obligāciju emisija uh, bija tikpat liela, cik visi iepriekšējā gada laikā. Tas nozīmē, ka LTRO ir patiesībā uh, vairojuši uh, likviditāti tirgos, un tas ir viens no kanāliem. Tātad tas ir, tā ir pozitīva parādība, pozitīvs fakts. Vēl viens pozitīvs fakts par spīti vispārējām iespaidam, riska pasākumi attiec starp, attiecībā starp nacionālajām bankām un valstīm ir atdalīti. Tas nozīmē to, ka šodien šīs eh, tātad eh, valsts parādi un banki ir, bankas ir mazāk savā starpā saistītas eh, salīdzinājumā ar pagājušā gada novembra. Tas arī ir pozitīvs fakts, kas neatbilst vispārējam negatīvajam iespējām. Lielas paldies, turpina priekšstādāt un tagad ECR vārdā. Uh, thank you, Madam President. Uh, Mr. President, uh, during our... Paldies, priekšsēdētāji mūsu iepriekšējā sanāksmes laikā es jau jums sacīju, ka daži labi vēlas, lai jūs kļūtu par, eh, par eh, eh, lielo valdītāju Eh, Eiropā. Diemžēl tieši tā arī notika. Jūs eh, pār pa 3 triljoniem eiro ieguldījāt ba bankās, un bankas vienkārši izmantoja šīs obligācijas, lai iepirktu valstu parādus. Un jūs kļuvāt par lielo valdnieku, taču pēc trī mēnešu paiešanas vēl ar vienu viss problēmas ir turpat. Uh, uh, spiediens uz jauno sistēmu atkal var atgriezties, jo īpaši pēc Olanda kunga ievēlēšanas Francija. Vai mēs varam sagaidīt nākošos LTO kaut kad drīz, un kad jūs beidzot pieliksiet punktu tai praksē, kad no banku puses tiek pieņemts uh, neusticams, uh, neusticama ķīla, kā jau Bundesbankas prezidents norādīja. Paldies, turpina Pragīkungs. Es Tomēr es varētu apgalvot, ka mūsu LTRO patiesībā ir nākuši īstajā laikā un tie ir īstenoši veiksmīgas operācijas. Ja vienīgais, kas mums ir izdevies, ir nopirkt laiku, un jāsaka, tā nav vienīgā lieta, tad tas vien jau būtu uzskatāms par sekmīgu iznākumu. Padomājiet, kas būtu noticis. 230 miljardi eiro plusā bankām šī gada laikā. Turklāt uh, tirgi būtu bijuši pilnīgi slēgti, no tā mēs izvairījāmies. Taču atgriezīšos pie tā, kāpēc bankas neaizdod līdzekļus. Tāpēc, ka vai nu tām pietrūks līdzekļu, vai arī tām pietrūks kapitāla, vai arī nav pieprasījuma. Mēs panācām pirmā faktora novēršanu mēs nevaram papildināt banku kapitālu, to kapitālu, kuru bankām nav. Un te man tūlīt ir jāpiebilst, ka ir biežas arī lokalizētas banku problēmas, taču vispārēji runājot, kā izriet no Eiropas uh, uh, banku asociācijas. Uh, Uh, ziņojumu 60% banku ir izpildījušas uh, tām izvirzītos mērķus. Nu, tad es domāju, laika iegūšana nav uzskatāms par mazu sasniegumu. Kā jau sacīja savā, uh, savā ievadrunā, mēs nevaram aizstāt pieprasījumu trūkumu, nevaram arī aizstāt kapitāla trūkumu. Uh, Un runājot par LTRO, jāpieņem situācija, kā ir. Un tad uh, zaļo vārdā paskāls, lūdzu. Tad ir uh, otrais, otrā jautājuma daļa, ko to bija piemirsus runājot par ķīlu. Pirmkārt, kāpēc mēs nevājinājām? Nu, vājināt patiesībā nebūtu labs vārds. Kāpēc mēs nepaplināšanājām ķīles izvēli? Mēs vēlējāmies pavairot to banku skaitu, kas piedalās šajās operācijās, un mums izdevās pēdējos, pēdējā LTRO 800 banku līdzdalību, 460 no šīm bankām bija Vācijas bankas. Ņemot vērā, ka, ka vispārējā līdzdalība šajās operācijās apmēram 70-75 apmērā. Un kāpēc tā ir? Būtībā tāpēc, ka mūsu pieprasītē ķīlei pirmkārt jābūt zināmas kvalitātes, un otrkārt ir jābūt sasaistītē tā, pasniegtē tā, ka vid, vidē lieluma bankas nevar piedalīties. Un līdz ar to ļoti lielas bankas piedalās šais operācijās, un normālos apstākļos tā šo likviditātes pārliktu sadalītu pa mazākām vidus, vidē lieluma bankām Eh, bankām. Taču tas pat labā nenotiek, tāpēc, ka pagāju tirgus ir slēgts. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt piekļuvi uh, vidējām mazām bankām. Tātad mēs paplašinājām ķīles uh, izvēli, taču ķīla tāpēc nekļuva vājāka. Mēs vienkārši riska ekvivalenci nodrošinājām ar uh, diskontiem, un vispārējais diskonts ir 53%. Tas nozīmē to, ka jū, ja jūs esat banka, kas nodrošino šo vispārējo ķīlu, tad jūs eh, nodrošināt tikai pusi no tā. Tad varētu būt arī līdz pat 70%. Tātad šī ārkārtējā mūsu eh, ķīles eh, riska, mm, riska skatīšana nav pamatota. Paldies, Paskal, lūdzu. Oui, Paldies, labdien, dragie kungs! Mēs uzskatām, ka šie LTRO bija nepieciešami, tieši tāpat kā morfīns nepieciešams smags slimam cilvēkam, lai mazinātu sāpes un lai viņš iegūtu laiku. Taču pēc būtības tas neatrisina struktūrālās problēmas, nevienu no struktūrālām problēmām, kuras šeit pieminēja kolēģi. Es gribētu atgriezties pie LTRO pie šiem trīs gadu aizdevumiem un to, kā tie tika izmantoti. Manuprāt, no demokrātiskā viedokļa tomēr ir leģitīmi prasīt un zināt, kas notika ar šiem te miljardiem eiro. Vai tie tika ieguldīti reālās in ekonomikas finansēšanā, vai tika nopirkti dalību valstu parādi, vai kaut kas cits tika darīts. Es domāju, šī caurskatāmība par līdzekļu izmantošanu ir viens no uh, priekšnoteikumiem, lai debats būtu kvalitātes un arī ta, kvalitatīvs. Un tas ir arī priekšnoteikums mūsu uzticībai Eiropas centrālajai bankai. Kā mēs varam prasīt, lai pilsoņi savelk jostas, ja viņi redz, ka ir miljārds eiro, kas ir pazuduši kaut kur tālēs zilajās bez nekādām atskaitēm? Kā jūs, ECB, nāksiet klajā ar oficiālajiem skaitļiem, kas nebūs tikai daļēji novērtējumi, daļēji skaitļi, kas nāk no dažām citām bankām? Kā jūs sniegsiet pilnu atskaitu par šiem līdzekļiem? Otrs jautājums ir par to, ko jūs teicāt savā ievadrunā, drāgi kungs. Jūs atsakaties izvirzīt priekšnoteikumus tam, kā bankām vajadzētu šo te likviditāti, šos te skaidros līdzekļus izlietot. Jūs teicāt, ka ir nepieciešams bankās injicēt šos te naudas līdzekļus, bet kāpēc neprasīt bankām kaut kādu konkrētu rīcību? Spānijā, Itālijā ECB ir nopirkusi valstu parādus. Uh, Eh, un tur viņa ir pieprasījusi, lai tiek ieviesti kaut kādi pasākumi. Taču eh, kāpēc netiek izvirzīt līdzīgi noteikumi attiecībā uz konkrētām bankām? Thank you. Uh, well, I would... Uh, Paldies! Tūdaļ pat gribu teikt, ka jums arī turpmāk vajadzētu uzticēties Eiropas centrālajai bankai. Uh, Tas ir viens no lielākajiem kapitāliem, kas ir mūsu rīcībā, viens no lielākajiem svarīgākiem aktīviem, proti jūsu uzticība ECB, bet nu arī pamatošu šo te ieteikumu ar argumentiem, kāpēc vajadzētu pastāvēt šai uzticībai. Kas šobrīd notiek? Ir visas šīs bankas, kas piedalās šajā operācijā. Priekšsēdētāji, man šķiet, ka mums ir pazudis franču tulkojums trešajā kanālā. Nē, Franciju vēl neesam zaudējuši. Francija joprojām ir tepat kopā ar mums. Varbūt kāds franču tulks varētu kaut ko pateikt trešajā kanālā. Man šķiet, ka ir vispārēja tehniska problēma, saka priekšsēdētāji. Nē, šķiet, ka šobrīd problēma ir noregulēta un varēsim turpināt darbu. Žampola, tā bija tāda vispārīga problēma. Atvainojamies, Mario, lūdzu turpiniet. Jā, tātad es gribēju teikt, ka jūsu uzticība mūsu iestādē ir tā svarīgākā kapitāla daļa, kāda mums vispār ir svarīgākie aktīvi. Un tagad minēšu dažus argumentus, kādēļ jums vajadzētu arī turpmāk uzticēties mums. Pirmkārt, runājot par LTRO, šie trīs gadu aizdevumi ir saņēmuši atbalstu kā pasākums, kurš uh, restaurē zināmā mērā finanšu tirgus funkcionēšanu. Un īpaši apsveicam bija tas, ka tie bija trīs gadu aizdevumi, nevis trīs atsevišķi aizdevumi, katrs ar noilgumu viens gads. Tā ir tāda kā apdrošināšana tam, ka bankām būs šī nauda trīs gadu garumā. Uh, Un tas vieš pārliecību, ka, valsts, ka šajās bankās pēc sešiem, septiņiem mēnešiem neaptrūksies skaidru naudas līdzekļi. Tas bija svarīgākais faktors, ko ņēmām vērā šajā te netradicionālajā risinājumā, trīs gadu aizdevumā. Protams, mēs sev uzdevām dažādus jautājumus arī par to, kur šī nauda aizplūdīs. Jau no paša pirmā LTRO mēs pamanījām, ka bankas, kas aizņēmās uz šādiem noteikumiem, bija pēc būtības, pēc identitātes atšķirīgas no citām bankām. Kāpēc? Lūk, tas parādīja, ka šie skaidrās naudas līdzekļi nav, netiek uh, pēc tam atkal ieguldīti kaut kur ar soda sankcijām. Nē, šī likviditāte ieplūst sistēmā, un citas bankas, kurām nav šajā brīdī vajadzīgi skaidri naudas līdzekļi, iegulda atkal šos līdzekļus ECB. Tātad tas ir pirmais pierādījums, ka mūsu aizdotā nauda ieplūst ekonomikā. Kā mēs varam noteikt, kur tieši šī nauda nokļūst? Mūsu centrālās bankas bilances dokumenti to neparāda. Tie parāda tikai to, ka pēc definīcijas, ja mēs rādām likviditāti tirgū, tad tā tūdaļ pat atkal nonāk atpakaļ mūsu depozitārijos vai arī rezerves fondos, bet galvenokārt depozitārijā. Jo rezervju palielināšanai būs nepieciešams laiks tas, kur tieši nokļūst šī nauda, mēs va, to mēs varam noskaidrot tikai Komercbanku bilances dokumentos dažādās valstīs. Un ta, šiem te bilances rādītājiem mēs arī ikdienā sekojam. Katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi analizējam šo situāciju. Ar neabruņotu aci mēs nevaram pateikt, cik daudz no šiem līdzekļiem tiek ieguldīti kredītos, cik valstu uh, obligācijās, to no saviem datiem mēs nevaram uzzināt. Mēs to varam uzzināt tikai ievācot datus no komercbankām. Esmu pārliecināts, ka pēc pāris mēnešiem varēsim jums attēlot pilnīgāku ainu par to, kā šī nauda tiek lietot un kur tā piezemēs. Mēs esam redzējuši, eh, ka mm, valdību obligāciju apjoms valsts bankās pieauga, tīpaši Spānijā, Itālijā, arī Francijā. Ņemot vērā šo situāciju, tas ir svarīgi. Lielākā daļa no pierādījumiem, kas mēs saņemam, ir netieši. Kā jau es teicu, pirmīt kredītu tirgi atkal atveras un finansējuma tirgi atveras. Padomājiet par šo te nenodrošināto, nesekto obligāciju izdošanu, ko mēs redzējām pirms kāda laika. Uh, Pēc pāris mēnešiem mēs varēsim sniegt pilnīgāku ainu. Ja runājam par caurskatāmību, tad man nav šaubu, ka jums tiks sniegta pilna informācija, būs pilnīga caurskatāmība. Mēs darīsim visu, ko varam. Mūsu bilants strādītāji, kā jau es teicu, šo jūs prasīto informāciju neparāda uzreiz. Ja jūs man nepiekrītat, tad lūdzu tā arī sakiet. Jūs uzdevāt vēl kādu jautājumu. Jūs jautājāt? Vai tā var būt, ka bankas neprasa naudas saņēmējiem, aizdevumu saņēmējiem rīkoties saskaņā ar kaut kādiem kritērijiem? Ja tāpat laikā uh, obligāciju iepirkšanas programmā mēs prasam, lai da, parādos likstošās dalību valstis pildītu kaut kādus noteikumus. Jūsu izteikums ir daļai nepareizs, bet pakāpšos soli atpakaļ, lai paskaidrotu es nonākšu arī pie galvenā jautājuma. Es zinu, ka es runāju ilgi, bet šie ir ļoti labi jautājumi, par kuriem ir vērts runāt ilgāk. Iemesls, kādēļ mēs aktivizējām banku obligāciju vai valstu obligāciju aizdevumus, bija tāds, ka pagājušajā gadā mēs redzējām, ka monetārai politikai atsevišķās valstīs nebija nekādas ietekmes. Mēs vēlējāmies atkal atjaunot šo te transmisiju kanālu darbību. Mēs neuzdevām valstīm tieši jautājumu. Mēs dažām valstīm teicām, paklausieties, Ja jūs neveiksiet fiskālo konsolidāciju, ja neveiksiet struktūrālās reformas, tad maz ticams, ka jūsu monetārās politikas transmisijas kanāli atkal sāks darboties. Mēs, protams, vajadzības gadījumā varam iejaukties, taču tam būs maza jēga. Ja tirgus uzskatīs, ka jūs neko nedarāt, lai uzlabotu piekļuvu tirgumu, tad arī tirgus nereaģēs. Tas nav tā, ka mēs uzspiedām noteikumus. Kāpēc mēs neprasām bankām rīkoties saskaņā ar kaut kādiem noteikumiem. Eiropas Savienība darbojas pamatoties uz brīvā tirgus nolīgumiem, un mēs tādēļ nevaram tieši kreditēt bankas kā, vai, vai projektus kā plānveida ekonomikā. Ja kāds to var, tad dalību valstu centrālās bankas to zināmā mērā var, jo tās atrodas tuvāk uh, šīm te valstu bankām. Ja es drīkstu iejaukties, tad jūs teicāt, ka bankas nerada nekādus morālos apdraudējumus. Balsts no zāles. Priekšsēdētāji, es esmu pārliecināta, ka noteikti atgriezīsimies pie šī jautājuma, bet šobrīd esam ievilkuši uh, savu runāšanu. Jorgen Goe grupas vārdā. Jā, liels paldies, dragie kungs varu tikai paturpināt to, ko jau jums jautāju iepriekš, ja jūs kā politiķis kontaktēties ar saviem vēlētājiem, tad jums uzdod jautājums, kur paliek ECB nauda. Šo jautājumu jūs, protams, jau esat uh, dzirdējuši vairākāk, bet gribēju to uzsvērt. To pilsoņi prasa, un kāpēc ECB banka neizvirza zināmas prasības? Pilsoņiem to ir grūti saprast. Vismaz mēdī nesen ziņoja, ka uh, sociālās uh, valstis esot beigušās, ka, un ka krīzi varot likvidēt tikai tad, ja tiek likvidētas sociālās valstis ar garantētām darba vietām un sociālās drošības tīklu. Pilsoņiem tulkojumā tas nozīmē, ka bankas tiek glābtas, tām netiek izvirzīti nekādi nosacījumi. Viņiem par to ir jāmaksā, viņiem tiek izvirzītas eh, striktas prasības, un eh, viņiem ir jāatsakās vispār no jebkādas drošības, no darba vietas garantijām, no sociālā nodrošinājuma, no drošām pensijām, un tā ir būtiska sociāla problēma, vismaz manā valstī, bet domāju, ka arī citās valstīs tas eh, tiek apšaubīts un uzskatīts par lielu slogu. Un iznāk, ka mēs apšaubam Eiropas eh, demokrātijas. Tāpēc eh, gribēju jautāt, ko jūs eh, Eiropas pilsoņiem atbildētu uz šiem principiālajiem jautājumiem attieksmē pret bankām no vienas puses un pilsoņiem no otras puses un attiecībā šī jautājuma attiecību uz mūsdienu demokrātiju. Jūs uzdevāt divus jautājumus. Pirmkārt, kur ir nonākusi nauda? Mm, skaidrie naudas līdzekļi ir ECB lielākoties. Matemātiski vienkārši tas tā ir. Bet tanīpat laikā tas ir mainījis iesaistīto banku identitāti un iekļūs ekonomikā. Un pēc kāda laika mēs varēsim pēc pāris mēnešiem paskaidrot, kas noticis ekonomikā, eh, kā šī nauda nonākusi vērtspapīru tirgu. Kā jau es teicu, valdību uh, obligāciju portfeļi ir pieauguši. Bet vēl gribētu piebilst, ka bankas ir būtisks kanāls, ko Eiropa var izmanto. Vairāk nekā 80% no mūsu kredītiem tiek pārvaldīti caur bankām. ASV šis skaits ir samazinājies līdz 30% pārējo dara kapitāla tirgi. Uh, Ja mēs vēlamies atsākt kreditēšanas procesu, tad ir jāizmanto bankas, jo mēs šeit nedzīvojam ASV, mēs dzīvojam Eiropā kas ir atšķirīga vida. Es pietiekam varbūt neuzsvēru, ka banku aizdevumu pētījumu rezultāti, kas drīz tiks publicēts, ir pavisam iepriecinoši, mm, jo cilvēki ir aicinājuši, cilvēki, kas prasa kredītus, šobrīd ne, nesaņem atteikumus. Šobrīd šī situācija ir uzlabojusies. Cita lielā problēma ir tāda, vai cilvēki vispār prasa aizdevumus. Mēs redzam, ka aizdevumu pieprasījums joprojām ir ļoti, ļoti zems. Tas bija jūsu pirmais jautājums, cik es noprotu. Otrs jūsu jautājums attiecās uz manis, manu izteikumu, ka Eiropas sociālais modelis ir mirs. Vai tā ir? Nu, es gribētu izteikties pavisam skaidri. Tas parādījās kā citāts kādā avīzē, bet patiesībā vajadzēja lasīt visu rakstu pilnībā, nevis tikai izraut šo te citātu. Sociālā iekļautība, solidaritāte ir tādas vērtības, kas vienmēr ir piedrējušas manai kultūrai, man bijušas tuvas. Problēma ir tāda, ka ne jau jebkurš sociālais modelis ir ilgspējīgs. Tie sociālie modeļi, kas balstās uz parādiem, uz augsta līmeņa parādiem, kļūst neilgspējīgi. Un tādēļ mans paziņojums ir tāds. Eiropas sociālais modelis pastāv, tas ir vajadzīgs, bet tam jābūt ilgtspējīgam. Dažās eirozonās šis modelis ir jākoriģē, jālabo. Tieši to es gribēju teikt. Es neesmu pret to, lai mums šeit būtu sociālais modelis. Nebūt ne. Paldies, priekšsēdētāji. FD grupas vārdā Gotfrīd lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, drāgī kungs, par eh, šiem skaidrojumiem. Ja es pareizi saprotu, ECB ilgtermiņa refinansēšanas operācija mērķis bija, lai bankām būtu pietiekams finansējums. Un es gribu turpināt Epinga kunga teikto. Sarkozī kunga ideja, ka suverenās, suverenās valstis var vērsties pie bankām, bet tanī pat laikā Spānijas, Itālijas ekonomikas nerada pietiekam lielu budžetu pārpalikumu, lai finansētu savas valdības. Pastāstiet, vai man ir taisnība vai nē. Spā Spānijas bankām ir aizdot 200 miljārdi eiro. Valdības obligāciju nopirkšana <clears throat> veido apmēram 65 miljārdus. Tas nozīmē, ka ir 21 miljārds, tātad mazāk nekā puse no tā, kas Spānijai būtu jāaizņemas šogad vien. Itālijas valdībai nepieciešams 150 miljārdi eiro uh, obligācijās jau šogad pat. Manuprāt, nav ne, pat iedomājami, <clears throat> ka jums nevajadzēs izsniegt jaunus aizdevumus jau šogad pat. Jūs teicāt, jūs esat nopirkuši laiku. Es domāju, ka jūs esat nopirkuši tikai dienas vai stundas, bet ne vairāk rodas jautājums, vai tad Māstrihtas līgumā, kas ir aizmests kaut kur tālāk, neparādās šādu uzdevumu? Gribētu vērst jūs arī uz jūsu pašu bankas hartas 104. pantu. Manuprāt, ECB rīcība ir ne tikai pretrunā ar Māstrihtas līgumu, bet arī pretrunā ar jūsu pašu uh, līguma noteikumu 104. pantu. Esmu pavadījis 35 gadus strādājot Londonas Cityjā bankās. Nekad neticēju ne Eiropas centrālajai bankai, Federālajai rezervu bankai, ne arī uh, Anglijai. Nu, neņemiet, neusturiet to personiski, bet es neticu nevienam jūsu vārdam. So what's the question? Kāds bija jūsu jautājums? Rome Charter. Jautājums ir par ECB hartu. O oh, jā, atbild ir jā. No, no, the answer is yes. Atbild ir jā. Man arī cībā nav tie skaitļi, ko jūs šeit minējāt. Jautājums ir tāds, vai mums vajadzētu finansēt bankas tādā līmenī, ka tās var nopirkt jebkura līmeņa uh, obligāciju skaitu? Atbildi ir nē. Bankām pašām ir jāfinansē sevi. Mums ir jārūpējas par tirgus apstākļiem. Mēs nevaram vienkārši sadalīt naudu tā, lai tās var apiet pantu 123 vai 1, 2 un 3 pantu. Paldies! Pie politiskām grupām nepiedarošo deputātu vārdā Hans Pēters Mārtiņš. Lūdzu. Jā, liels. Jā, liels paldies priekšsādātāji. Man ir divi jautājumi. Pirmais uh, ir paredzams. Francijā diviem atlikušajiem kandidātiem ir labas iespējas kļūt par prezidentu, un viens no viņiem ir paziņojis, ka viņš vēlas pārskatīt fiskālo paktu. Vai jūs uh, rēķināties ar jauniem satricinājumiem finanšu tirgos, un ja tā, tad kā ECB tam gatavojas? Vai arī jūs eh, domājat, ka no tā izrietošās eh, konsekvences jau ir atspoguļojušās Eiropas finanšu tirgos? Tas būtu viens jautājums, un otrs skar man dzimto valsti. Varbūt jūs varat uh, pastāstīt, vai ECB ir iegādājusies arī Austrijas obligācijas, un ja jā, tad kādā apjomā? Uh, Kā jūs vērtējat uh, banku situāciju šajā valstī, uh, jo tam ir liela ekspozīcija un tas ir radījis uh, sekas, ka reitingu aģentūras jau ir samazinājušas reitingu Austrijas bankām. Paldies! Ko nākotnē mums gatavo, tas joprojām ir atklāts jautājums. Mēģināšu paredzēt Domāju, mēs visi varam vienoties par to, ka strīdi, nesaprašanās, šķelšanās nenāk par labu eiro. Ja mēs visi to saprotam, tad es esmu pārliecināts, ka galvenie politiskā procesa dalībnieki un aktieri, kur tautas ir suverēns un neatkarīgs, arī to saprot. Es tā ceru vismaz. Esmu diezgan pārliecināts par to, ka neatkarīgi no tā, kādas ir sākotnējo pozīciju atšķirības. Tomēr tāda vienošanās, kas panāks spēcīgāku eiro un monetāro savienību, tomēr parādīsies. Gribētu uzsvērt to, ko teicu savas ievadrunas sākumā. Es uzskatu, ka ir pienācis pēdējais laiks runāt un domāt ilgtermiņā un prasīt mums pašiem uzdot jautājumu, uz kurien vēlamies virzīties. Un kādi apstākļi mums jānodrošina, kādi priekšnoteikumi jānodrošina, lai varētu virzīties uz šo izvirzīto mērķi. Jūs uzdevāt arī specifisku jautājumu, specifisku jautājumu, vai mēs uzpērkam Austrijas obligācijas un aizdevumus. To es jums nevaru atbildēt, jo mēs neatklājam šādu informāciju. Paldies! Atgriežamies pie Tautas partijas Werner Lūdzu. Jā, prezident. Jā, liels paldies priekšsādātāji. Nākam otrdien jūs eh, svinēsiet pusgada jubilēju šajā amatā, un pēc eh, šeit paustās kritikas gribēju paust jums atzinību un uzslavu. Šī pusgada laikā jūs esat ar eh, lielu skaidrību mēģinājis likvidēt iepriekšējās politikas trūkumus, un tas ir novēc pie laba rezultāta, jo likviditātes nodrošināšana bankām bija nepieciešama tāpēc, ka politiķi re, reaģēja neizlēmīgi, uh, kavējās. Un eh, tomēr paliek eh, atklāts jautājums par inflāciju. Jūs teicāt, ka inflācijas risks ir neliels. Eh, tomēr liela sabiedrības daļa to vērtē atšķirīgi. Varbūt jūs varat paskaidrot, kāpēc jūs vērtējat to, ka šis risks, kāpēc jūs vērtējat šo risku kā zemu. Otrs jautājums par to, ka ECB kredīti nevar atrisināt struktūrālās problēmas banku nozarē. To jūs jau sacījāt, bet vai jaunās drošības līnijas, kuras jūs esat nolēmuši 17 centrālajām bankām, saskaņā ar kurām katra centrālā banka noteikti sarkanās līnijas drošības nodrošināšanai. Vai tāda nepieciešamība ir banku nozarē? Otr, pēdējais jautājums, vai ECB arī nākotnē būs uh, instruments, kurš tiks izmantots valstu obligāciju uzpirkšanai sekundārajā tirgu, vai arī jūs esat tā lēmuši, ka šāda politika ir pakāpeniski jāizbeidz. Pašlaik mēs nodarbojamies ar kapitāla pietiekamības direktīvas pārskatīšanu Bāzele 3, un tur ir runa par 0% likmi. Tomēr Grieķijas gadījums pierāda, ka šī situācija nav tik vienkārša. Vai jūs uh, redzat uh, saistībā ar kapitāla pietiekamības uh, prasībām, ka nākotnē tiks iepirktas arī citu valstu obligācijas? Paldies! Pirmkārt, gribu pateikties jums par to, ko es tik reti dzirdu, par uzslavu. Bet tagad eh, atbildēšu uz konkrētiem jautājumiem par inflāciju. Es teicu, ka inflācijas riski ir plašā līmenī sabalansēti. Ir augšējie riski, tātad augstākas naftas cenas vai tālākie netiešie piekļuvas jautājumi, bet tālāk ir arī apakšējie riski, kā piemēram vāja ekonomiskā aktivitāte eiro zonā, kur ir tikai viens izņēmums, iespējams Vācija. Tātad šie riski plašā nozīmē ir sabalansēti. Šobrīd mēs redzam, ka inflācija ir 2,7%. Sagaidām, ka tā samazināsies un līdz 2% vai nedaudz zemāk līdz 2013. gadam. Mēs pieņemam, ka nebūs tālākās preču cēnu pieaugšanas un netieši nodokļi. Uh, Mēs tāpat arī pieņemam, ka inflācijas prognozes tiks pragmatiski veidotas. Protams, mēs vērojam situāciju. Mēs ļoti uzmanīgi vērojam visas zīmes, kas notiek ar cēnām, kas notiek ar algām, algu sarunām. Uh, jo mēs vēlamies, lai inflācijas prognozes būtu pragmātiskas. Par jūsu otro jautājumu. Atkal jāsaka, manuprāt, ir pārspīlēts tas, ka katra valsts centrālā banka var brīvi izlemt, kādu ķīlu kāda ķīla būs pieņemama. Bet tas nav pareizi, tā nedarbos. Mums ir kopīgs ietvers, ir kopīgi noteikumi. Uh, ECB valde nolemj kādi ir šie kopīgie noteikumi, un tad dalību valstu bankas nāk klajā ar priekšlikumiem. Nu, nav tā, ka kāds saka, ka eirozona kļūs kā tāda rubļa zona padomu savienībā. Tā nav taisnība. Šī eirozona nav tik safragmentēta no šī viedokļa. Dalībvalstu centrālo banku loma vienmēr bijis aktīva, tām ir jāvērtē ķīles kvalitāte, tas nav nekas jauns, bet vienmēr jārīkojas saskaņā ar kopīgiem noteikumiem. Tālāk par vērtspapīra tirgus programmu obligāciju iepirkšanas programma ir bijusi neaktīva kādus, kādas 5-6 nedēļas. Un, bet tas tā nebūs mūžīgi. Taču mēs nevēlamies steigties notikumiem pa priekšu. Atklāt sakot, ir vēl kāds iemesls, kādēļ atturamies no paziņojumiem šajā jautājumā. Iemesls ir tāds, ka neskaidrība par patreizējo situāciju ir ļoti liela. Kā teicu iepriekšējā reizē preses konferencē, es uzskatu, ka jebkāda Īzējas stratēģija šobrīd ir pāragra, jo jāņem vērā ekonomiskā situācija. Jūs uzdevāt vēl vienu jautājumu par valstu parāda nulles riska līmeņu. To, tas ir priekšlikums, ko izteica CRD 4. Tas nav daudz deputātu lodzekli, eh, de, daudz deputātu viedoklis, saka priekšsēdētāji, bet tas ir jautājums, kas parlamentā ir ticis izskatīts. Nu, ja mēs runājam par fragmentāciju, ja mēs, ja mums būs dažādi riska izvērtējumi un riska svēršana dažādām valstīm, tad kredītu tirgus būs pēc būtības fragmentāts, sašķelts un tas ietekmēs monetāro politiku, un tāpēc mums ir ļoti nopietni tas jāpārdāmā. Nesmu pārliecināts, vai Eiropas centrālā banka ir rūpīgi izanalizējusi šo te iespēju. Paldies! Liels paldies. Liels paldies! Būtu interesanti, ja jūs par to varētu padomāt un pēc tam informētu mūs visus. Bet tagad uh, S un D grupas vārdā Denādo kungs. Paldies, priekšsādātāji! Es uh, Domēnikī kungs, es nezinu, vai tas ir uh, jautājums, bet gribēju teikt trīs komentārus. Jūs varat teikt, vai viņiem piekrītat vai nē. Vispirms, fiskālā konsolidācija ir uh, lieta, no kuras nevarēs izvairīties, bet daudz kas būs atkarīgs no tā, kā mēs uh, to īstenojam un veicam. Ir nepieciešams nodrošināt, ka konsolidācijas politika ir īstenojama, ir uh, pielāgojama. Un uh, tā vadās pēc ekonomikas attīstības tendencēm, kā arī ņemot attīstības eh, tendences eh, katrā valstī. Otrakārt, LTRO vienlaikus ir gan riskanti, gan gudri instrumenti, tomēr mēs nevarēsim izvairīties no banku aktīvu, no banku pasīvu samazināšanas, ja jūs uzskatāt, ka uh, banku sistēma ir krīzē. Vai jūs uzskatāt, ka ir iespējams nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem? Gal galā tas būtu jūsu darbs un centrālās bankas darbs. Un visbeidzot, mums ir jāpanāk uh, ilgtermiņa Eiropas redzējums, kuram būtu jāļauj nodrošināt ECB plašāku lomu ar plašāku mandātu, lai tā atbilstu ekonomiskās pārvaldības prasībām. Vai jūs piekrītat visiem trim šiem uh, komentāriem, un, eh, ja jūs varētu to atbildēt īsi, mēs būtu pilnībā apmierināti. Nu, kā lai es atbildu? Itāliski, angliski? Itāliski, labi. Es piekrītu pusē no, tam, ko jūs, no tā, ko jūs teicāt. Kā, kā, kā reiz teica kāds slavens skolotājs, fiskālā konsolidācija. Ja tā tiek veikta izmantojot nodokļu palielināšanu, tad tas tomēr ir par traku. Fiskālā konsolidācija ir jāveic balstoties uz uh, izdevumu samazināšanu un uh, jādomā par neproduktīvāko izdevumu apgriešanu. Tātad nevis uh, investīcijas ir jāsamazina, bet jāsamazina izdevumi tajās jomās, kuras es mīnēju. Un, ja ir spriedzes situācija, kas jārisina ātri, tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs e, nepalielinātu nodokļus tikai tāpēc, ka to ir viegli izdarīt. Ir e, viegli samazināt tekošā konta izdevums. To nav tik viegli izdarīt, bet e, tas ir tas veids, kā mēs redzam fiskālo konsolidāciju, proti to, ka bankas likvidē savus pasīvus Eirozonas eh, valstīs eh, tas ir jāveic, jo tam ir tik lielas eh, toksiskās investīcijas un pasīvi, kas būtībā paralizē šīs bankas. Per poter fare questa liquidazione di Un ko LTRO dara? Viņi mēģina radīt vietu, lai šī pasīva likvidācija varētu notikt saprātīgā laika posmā neradot uh, cenu sabrukumu un jaunas zaudējumus bankām. Citiem vārdiem sakot, tas ļauj mums iegūt laiku, lai paveiktu šo darbu, un tomēr šai pārsvirošanai ir jānotiek uh, citur. ECB nevar to izdarīt personīgi. Mums ir jāpalīdz uh, tās augtajām zombiju bankām izdzīvot ja tās eh, nav spējīgas pārdzīvot šo situāciju. Lūk. Labi, un tagad Alda grupas vārdā Olī Šmits. gribēju uzdot eh, jautājumu par ECB, eh, e kas ir likumdevēja rokās domāju, ka cenu stabilitātes nodrošināšana jau tāpat vien ir eh, pietiekami sarežģīta. Paldies, dragie kungs, man ir divi jautājumi un viens aicinājums. Priekšvēlēšana kampaņa Francijā, kā jau šeit tika iepriekš sacīts, ir radījusi būtisku diskusiju par ECB lomu un daudzas uh, valstis saka, ka tad, ja jūs nedarāt uh, nepareizi pilnīgi visu, tad vismaz lielākā daļa no jūsu rīcības ir nepareiza. Un daudzi kolēģi ir pauduši būtiskas bažas. Kā jūs komentētu to, ka jūs nedarat pietiekami daudz, lai veicinātu izaugsmi? Un kā jūs uh, komentējat šo jautājumu? Otrais jautājums ir vienkāršāks, tas nav tieši saistīts ar šīs dienas tēmu, bet uh, Uh, šodien mēs vēl runāsim par un balsosim par finanšu darījumu nodokli. Vai jūs, dragīgi kungs, varētu mums sniegt kādu pārdomu? Vai jūs atbalstāt finanšu darījumu nodokli Eiropā un vai tā būtu atbildi uz uh, vajadzību pēc izaugsmes? Jūs redzat, ka uh, mūsu vidū ir būt svarīgs banķieris. Un visbeidzot pēdējais jautājums, tas ir aicinājums. Es nāku no valsts, eh, kas nav Eirozonā, un gandrīz katru dienu man nākas eh, aizstāvēt eh, savu pilsoņu priekšā to, ka viņiem būtu izdevīgi iestāties Eirozonā. Tāpēc mans aicinājums jums, dragī kungs, nezinu vai šobrīd jūs esat vienīgais Eiropietis Eiropā, kas var paskaidrot, kāpēc ir tik būtiski un tik eh, noderīgi, ka eh, pašlaik ir šāda krīze, jo manā valstī ir ārkārtīgi grūti paskaidrot, kāpēc Zviedrijai būtu jāiestājas Eirozonā. Varbūt Eirozonai būtu labāk, ja Zviedrija būtu pievienojusies, varbūt tas būtu radījis lielāku stabilitāti un mēs varētu izrādīt solidaritāti. Tomēr neaizmirstiet to. Ne, nemēģiniet aizstāvēt tikai to, kas notiek šodien. Jums ir redzējums arī par pārējo desmit valstu nākotni. Paldies! Well, thank you. <clears throat> First question. Are... Paldies, pirmais jautājums. Mēs darām visu, ko varam izaugsmes vārdā Mūsu uzdevums nav nodrošināt izaugsmu. Mūsu uzdevums ir nodrošināt cenu stabilitāti un tādējādi veicināt izaugsmu. Domāju, ka tas mums labi izdodas. Tomēr papildus tam mūsu rīcība ir eh, veicinājusi finanšu stabilitāti un izaugsmi. Mūsu monetārā politika, kas vērsta uz cenu stabilitātes nodrošināšanu, arī ir viens no faktoriem, kas veicina izaugsmi. Un uh, Domāju, ka man te īpaši vairs nav ko piebilst. Kā jūs zināt, izaugsme ir atkarīga no ļoti daudzām lietām, un viena no tām ir valstu ziņā, bet uh, otra ir reālo izaugsmes veicinātāju ziņā. Tās ir, tie ir uzņēmumi, tie ir MVU investori, un viņiem ir jārada uzticība Uzticība ir nepieciešama arī patērētājiem, ir nepieciešama fiskālā stabilitāte, cēnu stabilitāte, tomēr ir jāļauj uzņēmēji darbības enerģija brīvi attīstīties. Domāju, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, un ECB nevar nodrošināt, var nodrošināt šādu vispārējo vīdi, kas veicina ekonomikas stabilizēšanos. Un runājot par finanšu darījumu nodokli, es domāju, ka mēs te runājam par fiskālu jautājumu, un ECB pilnvarās nav pausta nostāja par īpašiem nodokļiem un tam līdzīgi. Mēs uzskatām, ka šādam nodoklim būtu jābūt praktiskam, tas būtu jāpiemēro visās valstīs, jo pretējā gadījumā uh, finanšu e, industrija pārceltos uz valstīm, kur nav šādu nodokļu, vai pat e, notiktu pārēj uz ēnu banku sistēmu, kur e, šie darījumi nemaz nebūtu redzami. Tas ir viens priekšnoteikums. Otrais, un to domā tirgus. Viņi saka, ka ir nepieciešams samazināt likviditāti un palielināt cenu svārstības. Uh, kas palielinātu ieguvumus no spekulācijām, jo lielāka ir cenu nestabilitāte, jo lielāka ieguvumi no spekulācijām. Un tas varbūt ir tā ļoti vispārīgi teikts, bet ļoti bieži tā tiešām ir. Un treškārt, tas ietekmē mūsu jomu, proti monetārās uh, politikas instrumentus, īpaši repo tirgu. Uh, Mums ir jāpatur prātā visi šie ierobežojumi, kad runājam par finanšu darījumu nodokli. Un ir eh, vēl viens vispārīgs eh, apsvērums, kas nāk prātā, kad runājam par to. Galvenokārt taču mēs runājam par ārvalstu investīcijām, par ārvalstu izcelsmes finansēm, valdībām un uzņēmumiem. Tie ir aizgājuši no lielākās uh, Eirozonas uh, valstu daļas, un mēs vēlamies, lai tie atgriežas. Un tāpēc uh, es nezinu, vai finanšu darījuma nodoklis ir labākais veids, kā atgriezt uh, šos uh, investorus Eirozonas valstīs. Bet, uh, kā jau sacīju, tas ir viedoklis no cilvēka, kuram nav tāda mandāta runāt par šiem jautājumiem, un jūsu aicinājums. Uh, Ir ārkārtīgi svarīgi paskaidrot, kāpēc uh, kopīga valūta visiem dod labumu. Šie ieguvumi pagātnē jau ir uzskaitīti neskaitāms reizes. Neskaitāms reizes. Domāju, ka jums ir taisnība. Un šis nav īstais laiks, kad aizstāvēt esošo situāciju, bet šis ir īstais laiks domāt par to, kāda izskatīsies mūsu nākotne ir jāpiešķir ilgtermiņa mērķi mūsu redzējumam par nākotni un jāsaprot, kas ir jāīsteno, lai šis redzējums kļūtu par realitāti, lai tas īstenotos. Tas ir darīts iepriekš, mēs to darījām laikā, kad tika parakstīts Māstriktas līgums, kad tika ieviests eiro. Un uh, tā taču notiek, ka cilvēki 15 gadus sanā nākotnē dibina nākotni. Un ir jāizpilda vesela virkne noteikumu, lai nonāktu šī ceļa galā. Domāju, ka mēs šobrīd esam līdzīgā situācijā. Lielas paldies, un tagad ECR grupas vārdā vārds Robertam Zīlēm. Paldies, priekšsēdētāji, paldies priekš, ECB e priekšsēdētāja kungam. Man ir jautājums, kas Eiropā ir ļoti maziņš, varbūt un sīks, bet ļoti svarīgs jautājums vienai dalību valstī. Šī dalība valsts nav Zviedrija, bet neatrodas tālu no Zviedrijas. Šī valsts ir Latvija. Šī mēneša sākumā eh, ziņu aģentūra AFP eh, citēja premjerministru Valdi Dombrovski. Eh, viņš vaino Eiropas centrālā banku patvaļīgu un neobjektīvu, sas, ka tās patvaļīgu neatkar, neatkar objektīvi saskauda Māstrihts kritērijus. Latvija tiek eh, salīdzināta ar valstīm, kas saņem eh, palīdzību no ECB, tādām kā Grieķija, Portugāla, Nīrija, valstīm, kurās ir deflācijas taupības pasākumi. Taču, tad, ja runājam par ilgtermiņu procentu likumas kritēriju, tad Latvija tiek salīdzināta tikai ar vienu valsti, kas pat nav Eirozonā, tātad ar Zviedriju. ir tikai viena vai divas dalībvalstis, kas acīm redzot 2014. gadā vēlēsies iestāties Eirozonā. Un mans jautājums ir tāds, vai jūs varat apgalvot, ka Eiropas centrālā banka, ka tā vērtēs Latviju vai kādu citu valsti un tās gatavību iestāties monetārajā mm, Savienībā izmantos tikai un vienīgi konverģences kritērijus un mm, vienotu metodoloģiju, jeb varbūt mēs varam sagaidīt kādu neparastu un uh, ārkārtas pieeju. Es varu jums apstiprināt, ka mēs vērtēsim konverģences kritērijus tāpat, kā mēs pagātnē to vienmēr esam darījuši. Nebūs nekāda selektīva eh, piemērošana vai diskriminācija. Paldies! To... Labi, un tagad atgriezīsimies pie Eiropas Tautas partija grupas un došu vārdu Mario Morro. Efkaristos, kirie prodre, dragi, eh, preferito. Paldies, eh, dragi kungs. Es gribēju jums eh, pateikties eh, grieķu val valodā centrālās bankas priekšsādātā, jo zinu, ka jūsu, ka mana itāļu valoda un jūsu grieķu valoda droši vien ir aptuveni līdzīga. Gribēju jums jautāt par to, ko jūs teicāt sava paziņojuma sākumā, un tas man pārsteidza. Jūs pieminējāt elastīgumu, jaunu elastīgumu, ko nodrošina ECB, un tas man tiešām šokēja, jo Laikā, kad mēs piedzīvojam ļoti būtisku ekonomikas un finanšu krīzi, valdības ir bijušas ārkārtīgi neelastīgas. Runājot par Eiropas uh, projektu elastīgumu. Un es uh, Un tā ir vienīgā iespēja manevram. Ir jāpanāk Eiropas izaugsme, un Vācijas valdība ir īpaši nēlastīga jautājumā par eiro obligācijām. Eh, kaut arī tā ir iepriekš aizstāvējusi ECB elastīgumu palielināšanu. Uh, Un ko jūs domājat par to? Gribēju jautāt, ko jūs saprotat ar lielāku elastīgumu ECB? Eh, un, eh, da parte mia ci deve stata mancanza di chiarezza. Mi ricordo quando ho parlato di flessibilità della... Varbūt es neizteicos pietiekami skaidri. Es eh, pieminēju ECB elastīgumu, kad tas bija runas sākumā, Marro kungs saka. Mēģināsim atrast, kur tas bija. Dov'è che I think it's must have been something with translation because. Laikam tur kaut kas bija ar tulkojumu. Droši vien tur jūs uh, būsiet pārklausījušies. Es uh, nekur nepieminēju elastīgumu. Un tiešām man nešķiet, ka es pieminēju elastīgumu, bet pārbaudīsim un es ar jums sazināšos. Uh, we'll, we'll, we'll check that and see if we can resolve. Labi, mēs uh, pārbaudīsim to un skatīsimies, vai šo jautājumu ir iespējams atrisināts, bet tagad dosim vārdu pārstāvim no es sociālistu un demokrātu politiskās grupas. Well, hang on, we, we've got, we, let's, let's, let's go on to... Turpināsim. Un atgriezīsimies pie elastības nedaudz vēlāk. Muš... Paldies, Šeron. Es esmu no Francijas, taču es te negribēšu uh, apsūdzēt Eiropas centrālo banku, jo tā neveicinot izaugsmi neparasto uh, pasākumu dēļ. Nu, es te uh, nerunāšu tā kā mans draugs Skofēnkungs. Tātad galvenais ir saistīts ar stratēģiju. Tikai tā var veicināt izaugsmi. Kā jau jūs pats sacījāt, te liela, tas te neatbild par visu monetārā politika, bet arī viss eh, politikas ietvars. Un te, protams, ir runa par to, ka Francija iesaistīsies, eh, ja vēlēšanu rezultāti būs eh, tādi, kā te būs. Un Makmilāna komitejas mm, priekšā bija izskanējuši tādu viedokļu, jūs jau labi zinat, par ko es runāju. Tātad var atbalstīt eh, šo ekspansionistisko monetāro politiku un arī ierobežojušo politiku. Nu jau tagad gads ir apritējis un eh, sekas nav bijušas īpaši labas. Uh, institūts arī mūs apgalvo, ka situācija Eirozonā vēl pasliktināsies. Tātad nav samazinājusies eh, darba spēka izmaksa un arī kredīta ah, līmenis ir zems, jo nav institūcijas un pieprasījumi. Tātad monetārā politika, tāda kā tā ir recesijas eh, situācijā, vai tā paredz, ka mēs drīkstam atteikties no budžeta samazināšanas. Jūs runājāt par to, ko Kens, Kens bija, Kens uh, Makmilana komitejā bija runājis par kapitālu budžetu, ka investīcijas tiek īstenotas tā, ka tās nenāk par labu cikla vai vēlēšanu uh, rezultāta rezultātā uh, Francijai tad būs jāsamazina savas, uh, savas valsts investīcijas. Paldies! As, as I... Lielas paldies, kā jau es teicu. Esmu pārliecināts, ka politisko izmaiņu autori droši vien nonāks pie kopēja pie, maz, pie kopsaucē Eiropas nākotnē, bet pievērsīsimies konkrēti jūsu jautājumam. Jautājums par kapitāla izdevumu izslēgšanu no Māstrihtas kritērijiem tika apspriests Māstrihtas līguma parakstīšanas laikā 92. gadā, vēlreiz, kad tika runāts par stabilitātes izaugsmes paktu, un abos gadījumos tika nolemts, ka būtu pārāk grūti, pārāk neskaidri un neiespējami novērtēt, novērtēt šī izņēmuma īstenojamību. Un tā ir tikai tāda vēst, vēsturisks atgādinājums. Tāda ir vēsture, un redzēsim, ko darīs šajā procesā iesaistītās puses. Tomēr ir viena lieta, ko gribēju piebilst. Jūs teicāt, ka pašlaik mums ir bijusi veselu gadu garumā ierobežojoša fiskālā politika, un atsevišķās valstīs tā nav patiesība. Daudzas valstis pašlaik gūst ievērojumu progresu, un ierobežojošā fiskālā politika tika uzsākta daudz, daudz nesanākt kaut kad pagājušā gada septembrī, oktobrī Jā, dažās valstīs eh, tas notiek jau vairāk nekā gadu, tāpēc eh, situācija tiešām ir atšķirīga. Un eh, vai es varētu sniegt rezultāts? Es varu to pateikt, jo tā īsti nav atbilde uz jautājumu, bet es jums pastāstīšu, kādi ir rezultāti 2012. gada banku aizdevumu pētījumam, kas tikko ir publiskoti, un tie kopsumā ir pozitīvi. Trešajā un ceturtajā gadā ir ļoti uzlabojusies uh, izsniegto, izsniegto kredītu apjoms un bankas ir uzlabojušas uh, savus rādītājus. Ir pie, vairāk finansējumi, ir pieņemsams visās finansējuma kategorijās, īpaši vērtspapīra un valotu tirgos. Un līdzīgi izskatās arī prognoze 2012. gada otrajam ceturksnim, kur tiek gaidīti druscīt pieticīgāki uzlabojumi. Aptauja norāda, ka banku uztvere, un tas ir saistīts vienu no jautājumiem, Valstu parādu krīzes ietekme uz finansējumu apstākļiem ir samazinājusies, tomēr gribēju atgādināt arī par piesardzību. Reizēm šādas uh, bāžas bankām rāda samazinātais uh, pieprasījums patēriņu tirgu. Liels paldies! Turpin priekšsādātāji tā, tad mēs vēl ar vienu iestājamies par elastību. Nu, nākošais jautājums tagad Eiropas tautas vārdā, tautas partijas vārdā Korina Vartmankola. Jā, paldies! priekšsēdētāji draugi. Vispirms es gribētu uzsvērt, ka es tiešām abrīnoju to uh, vienreizējo veidu, kā jūs krīzes apstākļos vadāt Eiropas centrālo banku. Es gribētu turpināt uh, nīderlandiešu valodā. Un vispirms es gribētu vērst uzmanību uz to, ka, ko jūs sacījāt. Eiropas centrālā banka nevarot aizstāt uh, to dalību valstu centienus, kas nevainojas panākumī. Tāda situācija tiešām ir bīstama. Dalību valstis, dalību valstu vadītāji ir iestājušies par fiskālo faktu, par uh, sešu dokumentu pakotē runa par reformu, par budžetu pārveidi, par izaugsmes veicināšanu. Mēs redzam, ka Francija, tagad Nīderlanda negrib pie tā palikt. Un turklāt arī nestabilā politiskā situācija nenāk par labu. Te ir runa par Nīderlandi. Ko jūs par to varētu sacīt? Ko jūs krīzes apstākļos sagaidāt no Francijas un Nīderlandes un ko tas nozīmētu Eiropas centrālajai bankai? Kā jūs varētu īstenot eh, monetāro politiku Eirozonā tuvākajos gados, tad, ja dalībvalstis nevēlas izpildīt konverģences kritērijus? Ko tas jums nozīmē? Un, ja, uh, saspīlējums vēl veid, turpināsies un jūs nevēlēsieties uh, iesaistīties, vai tas nozīmē, ka būs uh, milzīgs uh, fonds ar Nīderlandes nodokļu maksātāju līdzekļiem. Tātad, kā jūs varat komentēt situāciju Nīderlandē un Francijā, un ka, ko tas jums nozīmē? Paldies! Uh, Turpin, dragie kungs, kā jau agrāk sācīja, paldies vispirms par uzslavu, kā jau agrāk sācīja šis jautājums nav vienkāršs, jo pirmkārt tas ir staistīts ar politiskiem rezultātiem, kas vēl nav zinām, otrkārt politiskie lēmumi vēl nav pieņemti. Tātad man ir ļoti grūti paredzēt rezultātus un lēmumus, kas gaidām, un tātad attiecīgi reaģēt uz tiem. Taču visumā varētu sacīt, ka eiro zonai ir jāturpina būt uzticamai zonai, kurā valdā fiskālā stabilitāte, fiskālā stabilitāte un izaugsme. Visām iesaistītajām pusēm tas būtu jāpatur prātā. Uzticama fiskālā stabilitātes, eh, cenu stabilitātes un izaugsmes zona. Ja šie elementi visi kopā nebūs novērojama, tad arī šīs zonas uzticamība mazināsies. Un mēs, tāpat kā visas citas kopējās valūtas eh, teritorijas, esam cieši saistīts ar pārējām pasaules daļām. Ja neskaita neliels nesenus izņēmums, tad uh, tā, tā situācija līdz šim bijis tāda, nu, šur un tur ir bijušas kaut kādi izņēmumi, taču mums jāturpina stiprināt mūsu uzticamību. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētāji. Sociāldemokrāta vārdā Antolīna. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par centrālās bankas ticamību, saka Sančes Prezedo kungs, te ir jādomā kāda ir centrālās bankas atbildība. Līgumā nekas nav sacīts par to, ka centrālā banka nevarētu būt atbildība. Tai vienkārši ir jāizveido tāds procedūras, ja tā, lai tā gūtu uzticamību. Runājot par privāto parādu. Privātais parāds ir ļoti nozīmīgs un tas ir cieši, cieši saistīts ar eirozonas darbību, ar kapitāla kustību, ar monetāro politiku un te ir bijis pārāk brīvi noteikumi, te ir arī grūtības ar konkurēt spējas nodrošināšanu ar apmaiņu, ar valūtas maiņas kursu. Tātad konkurēt spēja ir būtisks te, aspekts. Vai jūs domājat, ka ar zināmiem noteikumiem es varētu izveidot arī finansiālu uh, pakotni? Uh, šis privātais uh, parāds ir ļoti cieši saistīts ar Eiropas Savienības uh, sistēmisko darbību. Un otrais komentārs. Jūs runājat par kapitāla sav, samazināšanos. Te ir runa par to, kāpēc finanšu industrija un finanšu uh, produktu uh, ražotājiem vajadzētu būt kaut kādām īpašām uh, atlaidēm salīdzinot ar citiem produktu ražotājiem. Patērētājiem un rūpniecības uh, nozarei taču ir, ir jā, jā, jāizmanto tādas pašas iespējas, un tiem nav jābūt pakļautiem finanšu sistēmai. Atbildi. Es uzskatu, Jums ir taisnība, mums ir eh, bijusi fiskālā pakotne, bet tagad eh, es visvairāk gribētu izveidot tādu izaugsmes pakotni. Tā man tagad uh, nodarbina prātu, un tā tik paredzēta arī seš, šo sešu uh, tiesību aktu pakotnē. Tātad mums tajā strādāt izaugsmes, runājot par privāto parādu. Es jau savā ievadrunā ļāva noprast to, ka pat labāk mums tiešām jāvirzās tālāk ar finanšu uzraudzību Eiropas līmenī. Tas ir vēl viens eh, sadrumstalošanās cēlonis šodien, proti dažādie veidi, kā nacionālās uzraudzības iestādes īsteno kopīgos noteikumus. Runājot par, tā, eh, par nodokļu atvieglojumiem bankas nozarē, es negribētu pieminēt konkrētu nodokli. Es piekrītu jums, nevienam te nevajadzētu būt eh, īpašiem izņēmumiem nevienai nozarē. Taču šī vienlīdzīgā attieksme ir panākama dažādos veidos ar dažādiem nodokļiem, ar nodokļiem, kuru sekas ir atšķirīgas. Te nav runa par vienu konkrētu nodokli, bet vispār es jums piekrītu, ka nevajadzētu būt uh, kaut kādai īpašai attieksmei pret uh, banku nozari. Paldies! Paldies, turpin priekšstādātāji tautas partijas vārdā Gējs kungs. Paldies! Paldies, dragī kungs! Es ļoti augstu vērtēju jūs šorīt sacīto par banku apņemšanos attiecībā uz nākotni un arī to, ko es esmu par izaugsmes pakotni. Vai jūs varētu pielikt punktu eh, šī te taupības pasākumē četrus gadus eh, biju atbildīgs par šādiem jautājumiem arī Eiropas parlamentā. Un Eiropas Savienība tagad ir iestājusies uh, uzņēmusies par tādu kā starptautiskā valūtas fonda mm, lomas izpildītāju. Mums tas ir jāapzinās. Mums ir jāpaskaidro, kāpēc taupība, kas ir tās mērķis. Tas ir jāskaidro. Mums ir vairāk jārunā par darba vietām, par nākotnē, par cerību. Lūdzu, mums jau ir līdz kaklam šī taupība. Īrijā mums ir divi jautājumi eh, - likviditāte un uzticēšanās. Es domāju, ka ir zināms pamats uzskatāt, uzskatīt, ņemot vērā, ka ārlietu investīcijas īrija ir palielinošanās, ka uzticēšanās ir uzlabojusies. Un, e, taču ir vēl uh, problēmas ar likviditātes. Ar likviditāti pat labāk tā ir 30% no uh, e, KP, KNP, bet nepieciešams 130%. Tātad, ko jūs darīsiet ar likumdošanu? Vai jūs nedomājat, ka ir īstais laiks? lai tiktu dota iespēja mums skatīt šo likviditātes jautājumu ilgtermiņā un lai mēs varētu atgriezties pie izaugsmes. Paldies! What we've seen in Ireland uh, is a strong Īrijā mēs esam piedzīvojuši, ka ir milzīga apņemšanās īstenot kopīgās politikas. Uh, un īrijas valdība ar vienu ir iestājusies par to, lai fiskālā politika tiktu nolikt uz pareizā ceļa un lai tiktu turpināta finanšu nozars reforma. Taču izaicinājumi vēl ar vienu ir spēkā un īrijas banku nozares eh, pārstruktūrizācija vēl ir jāpabeidz. Banku bilances ir jāstiprina un īrijai ir jāatgūst pieeja tirgumu Un konkrēti atbildot uz jūsu jautājumu, vai Eiropas centrālā banka ir paredzējusi kaut ko darīt uh, konkrēto nolīgumu noteikumu uh, nomainīšanai? Nē. Mēs esam spēruši zinām soļus, mēs turpināsim domāt par šiem jautājumiem, uh, kā to turpmāk risināt, taču pat laban šādi ir līguma noteikumi, un tie paliek spēkā. Paldies! Paldies! Pēters Zimons, SND vārdā. Priekšsādātāji Ragi, Dragi. No nu, Vācijas uh, centrālās bankas prasības uh, Vācijas bankām ir uh, pieaugušas līdz 616 miljardiem. Tas uh, ir divreiz vairāk nekā Vācijas uh, gada budžets, un tas ir skaitlis, kas daudziem Vācijā izraisa šausmas, jo galu galā tas uh, ir sākas kopējai valotas stāpai, un tomēr no otras puses uh, vairāki cilvēki jau ilgāku laiku brīdināja, ka tas nozīmē atšķirību pieauguma eirozonā. Un, uh, teiksim, konstitucionālo tiesību pasniedzējs uh, uzskatīja, ka Vācijas uh, valdība mm, nav nodrošinājusi šo likvid, līdzsvaru trūkuma likvidēšanu. Vai jūs uzskatāt, ka tās ir tikai tehniskas detaļas, vai jūs uzskatāt, ka tas radīs jaunus izaicinājumus Eirozonā? Thank you. Uh, no, I think that... Uh, Paldies, turpina Dragi kungs. Nē, es uzskatu, ka mērķis bilancēs ir parastā maksājuma sistēma, uh, parastais banku sistēma radītājs. Normālos apstākļos mēs nepiedzīvotu šādu augstu bilanci vienas valsts interesēs, un uh, vairums tad pārējo valstu būtu donori šai valstī, um, parādi izsniedzēji. Tātad šāda parādība liecina par to, kāda ir situācija. Mums nebūtu jācīnās ar simptomiem, jo tie ir daļa no mūsu maksājuma sistēmas, neatņemam daļa, bet mums būtu konkrēti jārisina reālā slimība. Un tai, tā ir saistīta ar dažādiem konkurētspējas līmeņiem atšķirīgiem dalībvalstīs. Dažādie tirgus pieejamības eh, apstākļi dažādās valstīs, un tas, protams, ietekmē ilgtspēju un izaugsmi atšķirīgajās valstīs. Neaizmirsīsim, ka vēl līdz pirms gadiem, vēl pirms pieciem gadiem, eh, šām, par šīm attiecībām ne, nevaldīja nekādas bāžas. Ja fiskālā konsolidācija tiek īstenota uh, aizdevumu sniegumu valstīs, ja, eh, tur, ja eh, tiek veidota izaugsme, tad mēs sagaidām, ka šis līdzsvar trūkums pazudīs. Tāda ir situācija. Un atklāt sakot, uzskatīt šo parādību riskantu kreditoriem, tas nebūtu pareizi, jo mēs esam savienība un mēs paliekam visi kopā. Maksājumu sistēmā dažādās iesaistītās puses neriskē, tad ja tās visas paliek kopā. Paldies! Paldies, tev priekšstādā. Tagad Markus Ferber, tautas partijas vārdā. Eh. Liels paldies, priekšsādātāji, dragī! Savos ievadvārdos jūs pieminējāt ciešāku ekonomisko sadarbību Eirozonā, brīdinājāt, ka tāda ir nepieciešama tomēr. Tā kā Eirozonas valstis uh, piedzīvo ekonomiskas un sociālas atšķirības, kaut arī dalību valstīs uh, ir kopēja uh, ekonomiskā politika, piemēram, Bēļģijā ir liela atšķirība starp ziemeļu un dienvidu daļu, un Spānijā arī ir eh, milzīgas atšķirības starp reģioniem, Ungārijā starp uh, rietumiem un austrumiem. Bet uh, Eirozonā mēs pašlaik runājam par tā, tiem slavenajiem stabilizatoriem, kas sniedz savu ieguldījumu, lai tiktu likvidētas ekonomiskās atšķirības prasot lielāku sadarbību ekonomiskajā politikā, vai jūs prasāt arī ekonomisko stabilizātoru eiropeizāciju, vai kā mums saprast jūs sacīto? Paldies! Thank you. The, um... Paldies, turpina Dragikungs. Mans paziņojums ir jāsaprot tā, kā es ar vienu esmu sacījis, mēs esam savienība. Mums jāiet tālāk. Mums ir jābūt nospraustam ceļam un e, galamērķim, un mums ir jāizskaidro, kādi noteikumi ir jāīsteno, pirms mēs varam doties tālāk ceļā. Un, protams, viens no priekšneteikumiem ir tāds, ka mēs nevaram e, kā izejas punktu izvēlēties šo te pārskaitījumu savienību. Mums ir jānodrošina uh, tas, ka dalībvalsts pašs var stāvēt uz savām kājām. Par to domāju, kad sacīja, ka mums ir jāizskaidro, kādi noteikumi ir jāīsteno. Taču mums ir arī jā, jārada šīs kustības iespējas, ka mēs neesam iestiguši statiskā sistēmā par to es esmu pārliecināts. Un nesenie notikumi man lika par to pārliecināties ar vien vairāk. Mums ir jāatgūst šī te kustības uh, ideja. Paldies, Hokmārka kungs, lūdzu, Gunārs Hokmārks. Paldies, priekšsēdētāji. Es gan pilnīgi piekrītu manam Zviedrijas kolēģim Olis Smitam par to, ka finanšu darījumu nodoks ir ļoti savāds veids, kā zāģēt to zāru, uz kuru sēžam. Es tomēr gribētu runāt arī par šiem LTRO ilgtermeņu pārfinansēšu operāciju. Vien, par vienu lietu Eiropas ekonomikā varam būt droši. Ja jūs nestimulējat, ek, jūs ne, ne, nestimulējat ekonomiku ar pašu deficītu, ja jūs paraugāties uz ekonomiku. Šodien tad rodas iespējas, ka deficīts stimulē ekonomiku. Ja deficīts atrisinātu visas problēmas, tad problēmas vispār nebūtu. Taču es domāju, tas ir jāpatur prātā. Jāpatur prātā. Un šādā gaismā es gribētu skatīt LTRO un, protams, kaut kādā uh, veidā šī te izpirkšana var palīdzēt situācijai. Taču, kā jau jūs sacījāt, mēs tā vienkārši nopērkam laiku Taču te galvenā lieta nav par to, vai ir labi vai slikti nopirkt laiku, bet jautājums par to, kā mēs šo laiku izmantojam. Jo ja jūs nopērkat uh, laiku, kas jums izmaksā vēl vairāk, tad jādomā ir uh, vispār par uh, izdevīgumu un izmaksu attiecību. Jo struktūrālās problēmas pasliktinās un. Uh, un e, vēl arī pieaug parāds. Vai jūs skatījumā laiks tiek izmantots, lai stiprinātu konkurēt spēju un atrisināt struktūrālās problēmas? Un vai tas veicina vairo mūsu iespējas risināt lielu, milzīgos uh, uh, nelīdzsvarotības jautājumus, kas pastāv mūsu ekonomikā? Tāda jautājums, vai ir to darīt vai nē? Vai ir vērts to darīt vai nē? Uh, Dragie kungs saka, es jums pilnīgi piekrītu. Protams, domāt, kā būtu, ja būtu citādi, ir ar vien sarežģīti. Taču pretējs jautājums būtu, vai valstīm un bankām šodien būtu labākas iespējas risināt savas attiecīgās budžeta problēmas, izaugsmas problēmas, struktūrās problēmas valstīm un kapitālu uh, Mm, prozīcijas bankiem, ja, bankām, ja nebūtu LTRO, bet vēl ar vienu pastāvēt lielā finanšu krīze. Un toreiz, kad mēs pieņēmām lēmumu īstenot šādas operācijas, mēs nolēmām, ka nē, mm, ja mēs piedzīvotu dažādus bankrotus, tad tas neradītu labāku situāciju mazāko problēmu risināšanai. Un eh, tas nenāk par labu ne valstīm, ne bankām. Tāpēc es uzskatu, šādā veidā mums ir jāskata šī problēma. Neapšaubāmi pat laban. Tagad eh, visu nosaka valstis un bankas, un tām tagad šī iespēja ir jāizmanto tām ir jāpierāda, ka tās to var darīt, un tās arī to dara. Kā jau sacīja sākumā, valstis un bankas jau liecina par to, to darbību liecina par to, ka tās izmanto šo laiku produktīvi katra savu mērķu sasniegšanai. Un mēs arī turpmāk eh, par to varēsim pārliecināties un drīz redzēsim, vai šis process turpinās. Uh, Taču, ja jūs vēlaties spriest par LTRO, tad skatiet to tā, tādā gaismā, kā būtu, ja būtu citādi. Liels paldies turpin priekšstādātā. Un tagad eh, pēdējais jautājums no Žanpaula Gozēs kunga puses. Paldies, priekšstādāt, paldies, dragie kungs. Nebija paredzēts man uzstāties, tomēr vēl ir iespēja to darīt, un tad es to izmantošu. Vispirms, eh, priekšstādātāja kungs Eh, es eh, gribētu jums sacīt, ka, nu, tā kā man ir iespēja izteikties, vēl laiks ir, es esmu arī tāds kā savu veidu ugunsdzēsēji, eh, tātad varu augstu ve uzteikt jūsu sacīto, taču vēlos uzdot vienu jautājumu. Debatēs saistībā ar vēlēšanām dažās valstīs tādi vārdi kā taupīja konkurētspēja izaugsme parādās. Uh, uh, pastāvīgi, tas ir tāds kā tagad uh, tie ir burvi vārdiņi. Jautājums, kā labāk nodrošināt izaugsmu, labāk konkurēt spēju, kā mazāk taupības, un uz šiem jautājumiem nekāds konkrēts atbildes nav. Katreiz uh, izskan uh, tās pašas runas, mēs daudz ko esam dzirdējuši, taču reāli pilsoņi. Uh, nejūt e, nekādu labumu, ja jūs paraugāties uz nesenajiem aptaujas rezultātiem. Tātad kādi reāli pasākumi varētu slēpties aiz šiem vārdiem - vairāk izaugsmas, mazāk taupības, vairāk konkurētspējas? Paldies! Well, I wish I would know the answer. Dragie kungs, mm, es gan labprāt gribētu zināt atbildi šiem jautājumiem. Taču man šķiet, mēs kolektīvi esam nostājušies uz pareizā ceļa Iespējams, ka pat labam saskaramies ar visarežģītāko šī procesa posmu, kad eh, fiskālā konsolidācija, es atvainojos par eh, šī termina lietošanu, nu, būtībā jums ir taisnība, es jums piekrītu, fiskālā konsolidācija tiek, ir tikusi īstenota, tā tiek īstenot vēl tagad, un eh, līdz ar to ir uh, redzamas negatīvas sekas labums. Uh, Pozitīvs rezultāts mēs vēl neesam redzējuši, taču tai pašā laikā esam pārliecināti par to, ka mums ir jāturpina mūsu virzības uz šī ceļa. Katrai valstī saistībā ar struktūrālām reformām ir uh, savs saraksts, te nav viens univers, universāls risinājums. Struktūrālās reformas skar katru valsti atsevišķi. Ja tā nebūtu, Eh, te ir kopīgas intereses mums visiem. Ja tā nebūtu, tad eh, tās reformas tiktu sāktas atšķirīgos laikos. Un tas vien jau ir eh, sāpju cēlons. Mēs būtībā esam šķēršojumās upes pašā viducī, un vienīgā atbilde ir neatkāpties, turpināt savu ceļu, un Eiropas centrālajai bankai ir jāveido tāda vide, ka šim procesam būtu pēc iespējas labvēlīgāk. Paldies! Paldies, turpin priekšstādāju. Mūsu rīcībā vēl ir pāris minūtes, un Roberto Galtieri ir pieteicies uzstāties, tāpēc dod jums vārdu īsam uh, jautājumam. Lūdzu, tā kā viņš nāk no jūsu valsts, tad dod šo iespēju. Jā, paldies, priecājos, ka arī man ir iespēja izteikties. Es gribētu atgriezties pie kaut kā tādu pavisam precīzu, ko jūs sacījāt priekšstādātāji. Nav runa par likviditātes trūkumu. Jūs tur iestājāties šādi par monetāro politiku, kas nesot ierobežojuši, bet problēma ir tieši ar pieprasījumu. Tātad, ja problēma ir pieprasījums, tad šādos apstākļos. Kā struktūrālie uh, fondi varētu mums neļaut nonākt eh, šajos, eh, šajā aburtajā lokā no recesijas uh, reālā depresija. Es saprotu, ka Eiropas centrālās bankas uh, Uh, kompetences ir ierobežotas, bet nu vienkārši gribētu zināt jūsu analīzi, vai jūs uzskatāt, ka efektīva monetārā politika un struktūrālās reformas nav pietiekams, ņemot vērā to, ka šī lejupslīde varētu pārvērsties par reālu depresiju. Un te ir jautājums par investīcijiem. Protams, ka investīcijas ir jāstimulē. jāstimulē. Atbildi, mēs nepanāksim izaugsmi ar struktūro reformu starptiecību vien, taču jācer arī, ka uzlabosies eh, globālais pieprasījums. Un pieprasījums eh, ir diezgan stabils. Eksporti, e-, eksporta apjoms palielinās un arī Eirozona. Interes, um, aizdevumu procentu likmes ir e, neparasti zemas un tādas, tādā negatīvā līmenī tās ir bijušas pietiekoši jau ilgi. Tas saistīts arī ar to, kā jau nu patīk satīts. Mm. <clears throat> Uh, e, jā, pieprasījumi var palielināt, uh, palielinot deficītu, tad ņemot vērā to, ka deficīts ir tik liels, tad pieprasījums gaidāms palielināsies. Uh, ir bijušas valstis, kurām ir augsti aizdevuma procenti, taču izaugsme netika piedzīvot. Un neatkarīgi no katras valsts fiskālās monetārās politikas izaugsme nepalielinās. Tātad izaugsmes veicināšanas instruments ir jāmeklē kur citur. Uh, to valstu pieredzi, kas pēdējo gadu laikā ir samazinājuši savu konkurences uh, vietu, uh, liecina par to, ka, ka monetārā un fiskālā politika nav vienīgā svīra. Uh, šis process dažās valstīs ir turpinājies 10 līdz 15 gadu, ir izmēģināts visādi veidi politikas, ekspansijas politikas, neekspansijas politikas, un tomēr izaugsme netika piedzīvot Uz to tam mums būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Neskatoties uz to, izaugsme nav nodrošināma tīri ar struktūrām reformām vien. Dažas reformas veicinās īstermiņa izaugsmi, taču mums nepieciešams tādas reformas, kas nodrošinātu izaugsmi vidustermiņā un ilgtermiņā. Un te, protams, arī ir saistība ar sabiedrības mehānismiem, kas atkal katrā valstī ir atšķirīga Un te ir jādomā par aizdevumu likmēm pasaulē. Un e, vēl viens aspekts, kam šīs krīzes apstākļos ir liela nozīme, ir tas, ka ir liels risks saistīts ar krīzi. Dažas valsts nevēlas ieguldīt vai, nevēlas, vai vēlas ieguldīt, ieguldīt kaut kur citur. Mums ir jāpanāk, lai Eh, ieguldītāja, jeb investoru vēlmi izvairīties no riska, eh, nemazinātu izaugsmi. Mums vismaz jānorošina kaut kāda līmeņa izaugsme. Mums, citiem vārdiem sakot, ir jāizveido tādi, tādi apstākļi, kas veicinātu ieguldījumu, ieguldījums un lai valdītu uzticēšanās gaisotne. Uh, Tas attiecas uz uh, uzticēšanos iestādēm, un tad mēs redzēsim, ka arī izvairīšanās no riska mazināsies. Paldies. Paldies, turpina uh, komitejas priekšsēdātāji. Mēs vienmēr esam priecīgi jūs uzklausīt, jūs mums sniedz daudz svarīgas informācijas, un runājot par kritiku, es arī atceros, ka Eiropas centrālās bankas priekšsēdētāji para šeit nāk uzklausīt kritiku un paiet uh, desmit gadi, un tad eh, beidzot cilvēks saprot, ka šis darbs ir ļoti grūts, un beigu beigās tad uh, eh, priekšstādātāji var uzklausīt slavu, slavus dziesmas. Mēs saprotam, ka jūs esat Eiropas centrālās bankas priekšstādātājs šajos grūtajos laikos, un tās ir uzskatāms par ugunskristībā, un mēs augstu vērtējam to, ka jūs īstenojat tos pasākumus, kas jums bija jādara. Es uh, pārtraukšu savus priekšstādātājs darbu pat labam, jo man jādodas uz citu sanāksmu. Uh, eh, bet uh, runājot par pēcpusdienu, parlamentam ir jāizvēl deputāts, kas pārstāvēs Eiropas parlamentu Eiropas statistikas padomes komitējā. Eh, pēdējo gadu laikā esmu bijusi eh, aktīva referenti par statistikas jautājumiem, taču esmu atteikusies no šiem pienākumiem tagad, eh, jo man ir daudz darāmākā šīs komitejas priekšstādātāja. Eduards Siklūna ir kandidāts uz šo amatu koordinātoru, viņu ir nominējuši. Uh, oficiāli viņš tiks nominēts šo pēcpusdienu, un pēc tam oficiālais balsojums norisināsies priekšstādātāja konferencē. Nu, tas ir tāds informatīvs uh, punkts no manas puses par uh, balsojumu šo pēcpusdienu. Tas ir, tā ir informācija deputātiem, kas nebija klāt pēdējā sasaukuma, kas nebija deputāti sasa, pēdējā sasaukuma laikā, kad es tiku iecelt priekšstādātāja samata. Edvards Siklūna arī vadīs pārējo šī rīts šodienas sēdi. Paldies! go ahead then. Yeah. I th um, we can go ahead with the uh, next session. Dāmas un kungi, turpināsim komitejas darbi. Pirms dod vārdu Vitorio Konstancijo, gribētu nākt klajā ar īsu paziņojumu. Atklātā koordinātora sēde, kurā piedalīsies arī ekonomikas un finanšu komitejas priekšsēdētājs Tomas Vaizers, notiks otrdien, 8. maijā, pulksten divos un ilgs līdz pulksten trījiem šī sēde gribētu norādīt, ka EFC ir būtiska loma patreizējā pārmērīgā deficīta likvidācijas procedūrā, un šī koordinātora sēda ar viedokļu apmaiņu ļaus deputātiem runāt par situāciju šobrīd un runāt arī par laika grafiku šī pārmērīgā deficīta mazināšanai. Tas bija mans paziņojums. Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Tā ir viedokļu apmaiņa ar ECB viceprezidentu Vitoru Konstanciju. Konstanciju kungs sēž šeit priekšā prezidijā, mums ir liels prieks viņu sveikt. Viņš ir ECB viceprezidents, un viņa prezentācija būs par ECB 2011. gada atskaiti. Pēc ECB būs iespēja runāt par monetāro politiku un runāt par dažādiem citiem ECB veiktajiem pasākumiem, par banku operācijām, finanšu stabilitātes pasākumiem, dažādām starptautiskām attiecībām un atbildības jautājumiem. Tātad būs ievadruna un pēc tam būs debates. Koordinātori ir informēti kā priekšsādātājs var viņus aicināt izteikties pirmos pēc uh, eh, Konstancijo kunga ievadrunas, bet tagad aicināšu izteikties Konstancijo kungu. Jā. Paldies, priekšsādātāji, godātie ekonomikas un monetāro lietu komitejas deputāti. Man tiešām ir ļoti liels prieks atkal ierasties šeit un iepazīstināt jūs ar Eiropas centrālās bankas 2011. gada atskaiti. Uh, Šis, šī atskaita, šis ziņojums ir galvenā daļa mūsu atskaitīšanās procesā Eiropas parlamentu priekšā. Pirmkārt, es pavisam īsi stāstīšu par ekonomiskiem un monetāriem notikumiem 2011. gadā un skaidrošu, kāda bija mūsu monetāros politikas lēmuma. Pēc tam runāšu par patreiziem fiskāliem izaicinājumiem Eirozonā un par progresu, kas ir veikts, lai stiprinātu Eirozonas ekonomiskās pārvaldības ietvaru. Un visbeidzot, runāšu par dažiem jautājumiem, kas saistīti ar finanšu stabilitāti aktivitāti un regulējumu, ar kuriem nodarbojas jūsu komiteja ļoti plaši. Nu, bet pirms es runāšu par visu atskaiti, es gribētu uzsvērt kādu ļoti svarīgu 2011. gada notikumu. Eirozona paplašinājās, uzņemot 17. dalību valsti Igauniju. Un es domāju, ka nav labāka veida, kā demonstrēt būtisko Eiropas integrācijas procesa lomu un Eirozonas lomu, kā vien atvērt uh, Eirozonu tām valstīm, kas pilnībā izpildies tādas kritērijas un var pārliecinoši to parādīt. 2011. gads joprojām bija tāds kā izņēmuma gads, kad ECB bija jāsastopas ar ļoti izaicinošiem ekonomiskiem finansiāliem apstākļiem. Gada sākumā Eirozonā notika tāda kā ekonomikas atlapšana. Un to veicināja globālā izaugsme un iekšzemes, pieaugošais iekšzemes pieprasījums. Inflācija e, pieauga 2011. gada sākumā tādēļ, ka palielinājās energocenas un preču cenas. Risku balance, risku bilance bilance arī, e, kas skar inflāciju, pieauga. Lai nodrošinātu cenu stabilitāti un ierobežotu inflāciju eirozonā, e, Eiropas centrālās bankas e, valde pacēla procentu likmes aprīlī un jūlijā par 25, procent, par 25 punktiem katru reizi. Uh, ļoti zema bija šī te procentu likme, gandrīz vai divus gadus. No jūlijas sākuma tomēr spriedze finanšu tirgū pastiprinājās. Tas notika galvenokārt tādēļ, kā tirgus dalībnieki bija satraukušies pār publisko finanšu situācijas attīstību vairākās Eirozonas valstīs stingrāki finansiālie noteikumi un ekonomiskās uzticības krišanās, tāpat arī pieprasījuma pazemināšanās visā pasaulē ietekmēja ekonomiskos aktivitātes Eirozonā 2011. gada otrajā pusē. Lielā neskaidrība finanšu tirgos, tāpat arī spiediens uz banku bilances, eh, bilancēm ietekmēja arī mm, finansiālo izaugsmi. Tādēļ Eiropas centrālās bankas valde samazināja ECB procentu likmes 2011. gada novembrī un decembrī kopumā par 50 bāzes punktiem, un kopš tā laika procenta likmes ir vēsturiski zemā līmenī 1% tikai. Uh, Finanšu tirgus spriedze slikti ietekmēja monetārās politikas transmisijas mehānismu, un tādēļ valde pieņēma veselu virkni nestandarta monetārās politikas pasākums 2011. gada augustā. Šie pasākumi bija tādi kā vērtspapīra tirgus programmas reaktivācija, un otrā sekto obligāciju iepirkuma programma, kā arī pasākumu, lai sniegtu likviditāti ārvalstu valūtās. Eirosistēma nolēma uzturēt uh, noteiktu procentu likmi visās refinansēšanas operācijās vismaz līdz 2012. gada jūnijam. Decembrī valde pieņēma papildus uh, eh, kredīta atbalsta mehānismus, ieskaitot arī divas ilgākas refinansēšanas operācijas, operācijas ar trīs gadu noilgumu. Tātad šos te LTRO un samazināju rezervi, rezerves um, proporciju līdz 1%. Galvenais uzdevums tādējādi bija atrisināt īstermiņa finansējuma nepieciešamību Eirozonas bankās, lai mazinātu spriedzes sekas finanšu tirgu un lai mazinātu uh, trūkumu kredīti izsniegšanā mājasaimniecībām un biznesēm. Krīze parādīja, ka publiskām finansēm ir jābūt veselīgām. Tas ir priekšnoteikums makroekonomiskai un finansiālai stabilitātei un monetārās savienības darbībai. Valsts parādu krīze un negatīvi ietekmē arī kaimiņu valstis un vairākas eirozonas valstis, arī tās, kas bija vismagāk krīzes kartas, iesi, ieviesa plašas fiskālās konsolidācijas un struktūrālo reformu programmas un stiprināja budžetu 2011. gadā. Rezultāti rezultātā kopīgais valdību budžetu deficīts Eirozonā būtiski samazinājies no 6,2% no IKP 2011. gadā līdz 4,1% 2011. gadā. Šis budžeta deficīta, eh, vidējā budžeta deficīta samazinājums izskaidrojums ar to, ka notika konsolidācijas pasākumi, proti valdības investīcijas un nodarbinātības samazināšanās un tika palielināti netiešie no viedokļi. Tāpat arī uh, tika veidoti, uh, mēs izmantojām labākus cikla apstākļus. Ja runājam par obligāciju tirgiem, tad uh, eh, obligāciju ieņēmumi dažādās valstīs bija ļoti atšķirīgi. Galvenokārt tādēļ, ka šie tirgi atšķirīgi uztvēra situācijas atšķirīgajās valstīs. Visā pasaulē centrālās bankas mēģināja atbalstīt likviditāti, un tādēļ tika mazināta spriedze valstu parādu tirgū kopumā. Eirozonā tika veikti citi pasākumi ar mērķi samazināt šo te spriedzi. Šeit es runāju par vērtpapīru tirgus programmas reaktivāciju 2011. gadā, tāpat arī Eirozonas valstu un valdību vadītāju tikšanos 9. decembrī, kad tika pieņemts fiskālais pakts. Un visbeidzot, ECB pieņēma lēmumus samazināt galvenos, galvenās procentu likmes un organizēt divus trīs gadu LTRO. Un visbeidzot, manuprāt, esam panākuši ļoti daudz, ko stiprinot Eiropas monetāro savienību, nosakot gan krīzes profilaktiskos, gan atrisināšanas pasākums. Eiropas Savienības noteikumi par to, kā jāveido un jāīsteno valstu fiskālā politika, ir stiprināti un ieviesti dalību valstu tiesību aktos. Jauna makroekonomiskās uzraudzības ietvaru veidošana arī ir ļoti labs pasākums. Jaunie noteikumi ir Eiropas Savienības fiskālā pārvaldība un tie ir būtiski soļi pareizajā virzienā, mēs tā uzskatām. Tomēr jāsaka, ka vēlns kā parasti slēpjas detaļās. 2000, E, šobrīd ir nepieciešams ļoti precīzi ieviest šos pasākums. 2012. gada Eiropas pusgads būtu jāizmanto, lai stiprinātu fiskālo un ma makroekonomisko uzraudzības mehānismu. ECB būs būtiska loma krīzes pārvaldības ietvara stiprināšanā kopā ar Eiropas komisiju, Startautisko valūtas fondu. Mēs uh, veiksim stingru parādu ilgtspējas analīzi tajās dalību valstīs, kas prasa stabilitātes atbalstu Eiropas stabilitātes mehānismu ietvaros. Tāpat ECB e, piedalīsies programmu izveidē un uzraudzībā. EFSF un Eiro, ESM darbība sekundārajā obligācija tirgu tiks veikta pamatoties uz ECB analīzi un mēs atzīstam to, ka pastāv ārkārtas finanšu tirgus apstākļi. Mēs esam priecīgi par neseno eiro grupas lēmumu palielināt kopīgo eirozonas ugunsmūra apjomu līdz 800 miljardiem eiro. Un tomēr es gribētu pavisam skaidri izteikties par kādu lietu. Neviena ugunsiena nebūs pietiekami augsta, lai tā varētu aizvietot nepieciešamo fiskālo un struktūrālo pārmaiņu programmu, kas ir jāievieš pašās eirozonas eirozonas valstīs. Ja mēs runājam par finanšu regulējumu reformu, Eiropas Savienības pāris būtiskus soļus 2011. gadā, un es gribētu iezīmēt trīs attīstības tendences. Sākšu ar banku regulējumu. Ieviešot CRD4 un CRR kas ir abi cieši saistīti. Eiropas Savienība būs viena no pirmajām zonām pasaulē, kas ievieš Bāzele 3 noteikums, kas ir kā pamat stūrakmenis uh, E, finanšu stabilitātes stiprināšanai. CRD4 e, jau tuvojas izstrādes beigām, un es gribētu teikt, ka ECB atbalsta to, lai tiktu izveidotas vienoti noteikumi Eiropas finanšu iestādēm, kas varētu e, mīkstināt re regulātoru um, arbitrāro vai neobjektīvo iejaukšanos un konkurences izkropļojumus. Tāpat laikā tiek ļauts dalību valstīm, ja pārādā sistēmiski riski ieviest stingrāks noteikums. Tādēļ ir svarīgi, lai dalību valstis varētu uz īsu laiku uh, ieviest kaut kādus ļoti specifiskus pasākums gadījumā, ja ir specifiski riski. Kvantitatīvās proporcijas un uh, ir robežas atsevišķiem pasākumiem, tomēr ir jādefinē ļoti precīzi, lai tās netiktu mainotas, mainītas. ECB ir par to, lai parādu sarakstā tiktu iekļauti dažādi instrumenti, ko var izmantot dalību valstis - kapitāla proporcija, ļoti liela pakļautība uh, riskiem, tāpat arī likviditātes procents. To mēs esam jau uh, izteikuši mūsu oficiālajā paziņojumā par CRD4. Dažādo kalibrāciju uh, pieejamība ir īpaši svarīga Eirozonā, kur vienotā monetārā politika ievēro vidējos noteikumus un neļauj dalību valstīm izmantot monetārās politikas instrumentus, lai izvairītos no specifiskiem, pārmērīgiem kredītu burbuļiem eh, vai aktīvu cenu nepatiesas interpretācijas un inflācijas. Es ceru, Eiropas institūcijas varēs vienoties par šiem CRD 4 jautājumiem un citiem jautājumiem līdz vasaras brīvlēkam. Bet tagad pievērsīšos Eiropas Savienības uh, vērtspapīru un atvasinājumu regulas e, reformai. Eiropas centrālā banka ir priecīga par to, ka nesen nu, panākt vienošanās par EMIR, ko, kas ieviesīs G20 mandātu ārpus biržas darījumu un atvasinājumu tirgu reformai. Tie būs kopīgi Eiropas Savienības noteikumi centrālajiem dalībniekiem un tirdzniecības repozitāriem. Uh, Centrālām bankām, centrālo banku neatkarība nedrīkst tikt apdraudēta, izstrādājot tālāk CPSS pieju likviditātei. Potenciālās atšķirības ba, tirzniecības repozitārija uzraudzībā mm, varētu rasties tad, ja nebūs pietiekami laba sadarbība ar centrālo banku. ECB ir priecīga par to, ka tiek pārskatīta MIFID direktīva un atbalsta tos mērķus, kas parādās komisijas priekšlikumā par kredītreitinga aģentūrām samazināt mūsu atkarību no kredītreitinga aģentūrām ir ļoti svarīga. Eiro sistēma pati nevar mehāniski paļauties uz kredītreitinga aģentūru vērtējumiem, jo mēs atzinamies, ka metodika ir ierobežota un ir ar trūkumiem. Gribētu piebilst arī, ka mums jābūt ļoti uzmanīgiem ar juridisku ierobežojumu, uzspiešanu, eh, ķīlu izsniegšanā. Līgums nosaka, ka ECB ir ekskluzīva kompetence neatkarīgi noteikt tos priekšnoteikumus, pēc kādiem var veikt kredīta operācijas. Šie regulējošie pasākumi ir veikti, lai stiprinātu vienoto finanšu tirgu un infrastruktūru. Tiem klāt nāk arī būtisks eirosistēmas projekts, kas saucas Target to Securities. Nākotnē tiks izveidot informācija tehnoloģijas platforma eh, vērtspapīra tirdzniecībai centrālās bankas tīklā. Uh, paredzēts, ka šī platforma sāks darboties 2015. gadā. Sarunas ilga divus gadus un centrālais vērtspapīra depozitārijas depozitāriji līdz, šī, līdz 2012. gada jūnijam parakstīs eh, juridisku saistošu nolīgumu, kas ļaus viņiem piedalīties Target to Securities programmā. Tas būs tāds kā pagrieziena punkts šajā projektā kopā ar nākotnes likumdošanas aktiem par CSD, CCP, tāpat arī MIFID. Šī programma T2S būs ietvars, kas stimulēs konkurenci pēc tirdzniecības vidē. Tālāk par banku krīzes pārvaldību. Mēs pilnībā atbalstām komisijas iniciatīvu ieviest jaunu Eiropas Savienības banku atveseļošanas un um, rezolūcijas ietvaru, kas varētu risināt krīzes pārvaldību. Uh, labākā veidā nākotnē. Katrā dalību valstī ir jāizveido ļoti plašs pasākumu klāsts, tāds kā uh, problēma atrisināšanas plāns, aktīva nodalīšana, tiltu bankas un tā tālāk. Ja mēs runājam specifiski par tā saukto bail-in, tad ir nepieciešams rast līdzsvaru starp nepieciešamību ievērot starptautiskos standartus, kas ir, um, kur, par kuriem mēs esam uh, parakstījušies un pirms dažiem mēnešiem, ko pieņēma G20, kā nu- un uh, jāmēģina izvairīties no negatīvas ietekmes uz banku finansēšanu patreizējos tirgus apstākļos. Jebkādi lēmumi, kas tiek izņa, pieņemti par bail-enable vērtspapīriem šobrīd, ir jāceļ uz vairākiem gadiem šobrīd. Tanīpat laikā uh, obligātā bailinable instrumentu emisija var notikt tikai tad, mm, ja nacionālā vai Eiropas līmenī sistēmiski relevants iestādes nolem par to. Mazām iestādēm varētu būt problēmas ar šādu vērtspapīru emisiju un izlaišanu tirgu. Seste, sistēmiskajiem institūti, institūtiem vai iestādēm šīs te ierocis bail-inable uh, vērtspapīri ir būtiska uh, problēma risināšanas iespēja, un tas ļaus arī uzņemties daļu no, no šīs te parādu nastas um, un atvieglos nodokļu maksātājus. Vēl mēs vēlētos izveidot tās augtos rezolūcijas fondus, kurus varētu finansēt pats finanšu sektors, un šie fondi varētu spēlēt būtisku lomu, it īpaši pārrobežu eh, problēmu risināšanā. Šajā sakarā e, Eiropas centrālo banku sistēma ir publicējusi paziņojumu pagājušā gada mājā. Tur ir teikts, ka na Nacionālo fondu tīkla izveidošana neizslēdz iespēju vēlāk izveidoties Eiropas fondu fondu, kur uzdevums būtu risināt tādas problēmas, kas saistās ar pārrobežu banku problēmām. Uh, Tādēļ mēs neizslēdzam to, ka Eiropas rezolūcijas fonda izveidošana varētu kļūt par prioritāti tuvākajā laikā. Ir nepieciešams ļoti skaidrs rezolūcija režīms bankām, Mm, ir tādēļ svarīgi, lai Eiropas komisija nāktu klajā ar priekšlikumiem šajā jomā jau līdz šī gada vasarai. Visbeidzot, pāris vārdus pār e, Eiropas Banku asociācijas Capital Exercise. Mēs atbalstam Banku asociācijas vēlmi stiprināt Eiropas Banku sektora izturību pret satricinājumiem finanšu tirgu. Mēs pieņemam zināšanai EBA paziņojums par banku kapitāla plāniem, kam ir jāatbilst. Uh, dažādiem capital exercise mm, noteikumiem. Uh, banku rīcībai jānotiek saskaņā ar šo te ABA e Capital Exercise jau līdz šī gada jūnija beigām, un uh, banku rīcība tiks uzraudzīta. Godētie deputāti, 2011. gads bez šaubām bija kārtējais, ārkārtīgi sarežģītais gads Eirozonā, it īpaši tādēļ, ka bija šīs te dalību valstu uh, parādu problēmas un finanšu sektors izjūta to ietekmi. Uh, Es uzskatu, ka um, valdību problā, programmas, ekonomiskā pārvaldība un finanšu regulējuma reformas, ko jūs kā uh, līdzlēmumu pieņēmējs šobrīd apspriežat un pieņemsiet, dos būtisku ieguldījumu stabilitātes un drošības ieviešanā Eiropas zonā. Uh, Mēs uzskatām, ka šīs reformas būs veiksmīgas tikai tad, ja tās tiks arī ātri un pilnīgi ieviestas. Esmu pārliecināts, ka Eiropas parlaments dos savu ieguldījumu šī svarīgā mērķa sasniegšanā. Paldies par uzmanību. <clears throat> to... Liels paldies, un tagad uh, domāju, ka varam pāriet pie jautājumiem. Pirmā sarakstā ir Silvija Gulāra. Lūdzu. Monsieur le vice Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, ka esat ar mums. Eh, mēs, kā šeit neesam kuplā skaitā, tomēr jūs klāt mums ir eh, svarīgi. Es gribētu pieminēt divas lietas eh, jūsu uzstāšanās runā. Bija daudz informācijas, bet tikai divi jautājumi. Pirmkārt, tā, dragie kungu, mēs runājam, es gribētu iestāties par to, lai saziņa, zi, visi tie paziņojumi būtu. Uh, pārskatāmāk, lai tur būtu vairāk informācijas par nestandarta operācijām. Es domāju, ļoti svarīgi atbalstīt tos pasākums, kas manā skatījumā tika pieņemti atbilstošā veidā, un mums taču arī iedzīvotājiem jāpaskaidro, kur šie līdzekļi nonāk. Eh, Dragi kungs mums sniedz atbildi, un to es saprotu ka ir vesels cikls, kā šī nauda nonāk atpakaļ pie centrālās bankas, ka ir jāizveido likviditātes sistēma, ka tā nauda ceļo no vienas maksas uz otru. Es neesmu finansiste, taču es domāju, ka Eiropas centrālās bankas interesēs un mūsu visi interesēs ir padarīt šos elementus saprat, saprotamākus, lai mazliet noņem šo mistifikācijas plīvuru no notiekošā. Es saprotu, ka problēmas ir liels un demokrātiskā sistēmāma Mums taču ir jāspēj izsekot, kur uh, līdzekļi aiziet. Izsekojamība neatiec tikai uz govīm. Es nevēlos kritizēt jūsu darbību, es vienkārši vēlos, lai mēs te eh, nenodarbotos ar mistifikāciju. Kampaņā norisinājās diezgan aktīva kampaņa pret Eiropas centrālo banku, un es gribētu te mazliet um, novērst šādus uh, tālākus uzbrukums. Uh, Jūsu ikgads ziņojums ir um, visaptroši, taču ja mēs uh, uh, negūsim veiksmi mūsu uh, komunikācijā, tad ekstrēmie spēki to iegūs. Es gribētu šeit atkārtot to, ko es jau Mario Dragi kungam sac, esmu sacījis vairākas reizes un arī plenārs tēdē vairākas reizes esmu izteikusi. Mēs vēlamies, lai vienotais tirgus uh, Uh, saglabātos vienots un ļoti svarīgi uh, ir tas, ko jūs sacījāt, ka vienotai, vienotai notiek grāmatai ir jābūt vienotai visiem. Es saprotu, ka te ir neliela manevra telpa, taču ja mēs iesaistītos uh, visi kopā, tā kā mēs šķiet vēlamies to darīt attiecībā uz CRD 4 tekstu, uz eh, kapitāla pieteikumības direktīvas četri tekstu. Eh, Žakam mm, Daruzieram bija viedokļa apmaiņa Krakeru kungu. Ir ziņojumē paredzēta uh, eh, manevra telpa, taču ne atkāpšanās no vienotiem principiem. Es domāju, ka uh, dalībvalstis saskars ar kārdinājumiem, uh, katru izvēr savu politiku, taču es gribu jums paust savu atbalstu vienotās politikas uh, interesēs. Paldies! Liels paldies par šiem jautājumiem, Gulāras kundze. Nu, vispirms gribēju teikt, ka man ir saprotams tas, ko jūs sakat, bet uh, savos aicinājumos, ko jūs netieši aicināt darīt, tas to nav iz, iespējams izdarīt Viena no naudas īpašībām ir tāda, ka tā ir taustāma. Ir praktiski neiespējami uh, noskaidrot, kur konkrētā nauda ir palikusi. Piemēram, ļaujiet man paskaidrot, ilgtermiņa refinansēšanas operācijas palielināja mūsu banku finansējumu par nevis par vienu triljonu, kā tas tiek uh, publiski teikts, bet tikai par 500 miljardiem, jo ir samazinājušās citas banku līdzekļu piesaistīšanas formas. Bankās izmantoja jaunā, jaunos veidus, lai kompensētu šo starpību, bet eh, tie ir tikai 500 miljardi eiro pēdiņās tikai. Un bieži šķiet, ka ir tāds nepareizs priekšstats par konkrētajiem skaitļiem. Kas tad notiek? Domāju, ka mums uh, vajadzētu sniegt plašākus paskaidrojumus, kaut arī tas ir ļoti tehniski par to, kā rodas nauda un tam līdzīgi. Piemēram, daudzi cilvēki ir apjukuši. No vienas puses mēs nodrošinam šo likviditāti, bet no otras puses banku depozītos ir aptuveni tāda pati summa un uh, faktiski tā ir nepieciešamība. Tas nevar būt savādāk, jo mēs palielinam naudas bāzi, un uh, tā samazinās tikai kopējos skaitļos vai nu bankas atmaksā pēc gada vai pēc trim gadiem šos aizņemtos līdzekļus, vai arī mēs pārdodam aktīvus no bilances. Un pretējā gadījumā šī nauda paliek tur, kur tā ir un tā transformējas depozītu, depozītu veidā. Tomēr tā nav neaktīva nauda, tā apgrozās starp uh, visām sistēmas bankām. Un kā jau mēs sacījām publiski, bankas, kas ir aizņēmušās visvairāk līdzekļu šajās divās operācijās, vairs nav tās bankas, kurām ir lielākie noguldījumi pie mums. Tās nav tās pašas bankas, un tā, pat nav tās pašas, tās pat nav tās pašas banku nozars. Šī nauda apgrozās visā Eirozonā, un, protams, banku bilanču līdzsvars nav pietiekams. Kāpēc mēs veicām šo operāciju? Tāpēc, ka šī gada pirmajā ceturksnī uh, bankas saskārās ar banku obligāciju refinansēšanas problēmu. Tas bija obligācijas, kurām bija beidzies derīguma termiņš, un tie bija līdzekļi 230 miljārdu eiro apmērā. Tāpēc šo finansējumu vajadzēja atrast pagājušā gada noslēguma, no, nu, nobeigumā. Šo likviditāti bankas izmantoja, lai atmaksātu obligācijas, kurām beidzas derīguma termiņš, uh, un tās atkārtoti nelaida finanšu tirgu tikpat daudz obligāciju, lai atmaksātu šos aizņēmumus. Lielu likviditātes daļu bankas izmantoja, lai atmaksātu savas parādus uh, par obligācijām, kur derīguma termiņš beidzās gada pirmajā pusē. Minēšu jums, uh, tas ir tikai, lai minētu jums vienu piemēru, bet uh, jūs redzat, ka nauda ir taustāma, un lai jums eh, sniegtu priekšstatu par to, kāda ir kopējā Eirozonas banku bilanču vērtība, tad tie ir 32,5 triljoni eiro. Kopējie depozīti banku sistēmā sasniedz 20,4 triljonus eiro. Un tādējādi jūs gūstat priekšstatu par mūsu papildus eh, 500 miljārdiem eiro likviditāti, ko nodrošinājām bankām un inicējām sistēmā visās valstīs. Kā jau tikko pirms brīža sacīja bankas prezidents, tajā brīdī, kad bankas piedalījās otrajā ilgtermiņa refinansēšanas operācijā, lielākais vairums bija no Vācijas. Tāpēc jūs redzat, cik sarežģīts ir šis naudas rašanās process tomēr ir. Mēs esam jau skaidrojuši šīs lietas, bet uh, man jums jāpiekrīt, mums tiešām ir vairāk jāskaidro, ko tas viss nozīmē, jo ir svarīgi, lai sabiedrība to saprastu. Un šeit es dzirdēju dažus jautājumus, un tie pierāda, ka tie varbūt nav dominējošie jautājumi bet eh, šeit jārunā par detaļām, kā veidojas nauda. Otrkārt, mēs aicinām pagaidu kārtā konkrētā valstī, ja tā atrodas Eirozonā vai Eiropas Savienībā, un ja šajā valstī ir novērojams kredītu burbulis vai mājokļu cenu burbulis, bet īpaši Eirozonā nav nekādu dalību valstu monetāro politiku. Kādu instrumentu tad var izmantot uh, šajā valstī, lai likvidētu šos riskus? Mēs redzam, ka dažās valstīs tas radīja ievērojamas problēmas, un vienīgie instrumenti, kas ir šo valstu rīdzībā, ir laikā, kamēr šādi apstākļi ir novērojami, uz laiku pastiprināt uh, dažus uh, makroekonomikas politikas instrumentus. To var izdarīt. Tomēr, pretēji dažiem no tiem, kas uz to aicina, mēs uzskatām, ka šos instrumentus nav iespējams izmantot pastāvīgi. Mēs nevaram izveidot uh, zelta stieņu bankas uh, ar uh, vairāk līmeņu kapitālu, kas atrodas izvietots citās valstīs ir nepieciešami zināmi makroekonomiski iemesli, kas pieļauj šādu instrumentu izmantošanu, bet vienlaikus ir jāraugās tikai, lai šī politika tikai tiktu pastiprināta, nemainot definīcijas, jo tas izjauktu līdzsvaru. Vienkārši ir jāmaina kalibrēšanas pieeja un tāpēc gribētu aicināt jūsu komiteju, lai jūs uh, uzskatītu, ka šie jautājumi ir svarīgi monetārās savienības labai funkcionēšanai. Paldies! Mums ir pieteikušies uh, trīs runātāji, Diego Ferro, pēc tam uh, vēl divi. Mums ir laiks uzklausīt uh, trīs jautājumus. Diego vispirms. Paldies, Gregor gribēju uzdot uh, jautājumu Konstāncijam. Jāteic, ka es uh, ļoti pozitīvi raugos uz uh, jūsu tikko sniegto runu un jūsu pieminētajiem faktiem par to, kā veicināt stabilitāti un izaugsmi, lai cīnītos pret krīzi, kā arī jūs pieminēto inflāciju un procentu likmēm. Es gribēju pieminēt uh, vienu punktu, ko jūs pieminējāt pats, proti komunikāciju. ECB šodien vairāk nekā jebkad iepriekš mēģina pievērst uh, uzmanību tam, ko tā dara. Cilvēki ļoti uzmanīgi vērtē, ko Eiropas uh, centrālā banka dara un saka. ECB ir jāspēlē zināma loma situācijā, kurā cilvēkiem ir konkrētas gaidas. Un tomēr pagājuši, pagātnes pieredze rāda, ka ECB saka ko vienu, un cilvēki to saprot atšķirīgi. Pirms pāris nedēļām paklīda runas, ka tirgi 2013. gadā saskarsies ar lielām izmaiņām Un uh, Eiropas centrālā banka teica, ka būs novērojams tirgus kritums uh, Portugālē 2013. gadā, un tas tika uztverts kā ļoti pesimistisks vērtējums. Un uh, runājot par budžeta konsolidāciju, tā tiek veikta Eiropas Savienības dalībvalstu līmenī. Dalībvalstis šobrīd īsteno taupības pasākumus, sekojot uh, trojkas ieteikumiem. Tās ir valstis uh, kā Īrija, Spānija, Grieķija, un uh, tām būtu jārāda labs piemērs, kā cīnīties pret uh, monetāro krīzi. 2011. gadā tika īstenota ļoti stingri pasākumi, un tas man atgādināja diskusijas, kas mums uh, bija par izaugsmes un taupības me, pasākumu pretnostatīšanu. Daudzi saka, ka taupības pasākumi radīs vēl vairāk problēmu, nevis atrisinās situāciju. Var teikt, ka 2011. gads ir labs piemērs uh, tam, kā taupības pasākumus vajag īstenot, bet vienlaikus tie rada risku izaugsmai nākotnēm. Mēs uzskatām, ka problēmas, kas ir daļa no krīzes, nav saistītas ar Eiropu vai ar vienoto valūtu, bet gan ar institucionālām problēmām, un tāpēc mēs apstiprinājām sešu un divu dokumentu pakotni. Un eh, kas tad vēl ir jādara pēc šo divu dokumentu pakotņu apstiprināšanas? Ir jādomā par reformu turpināšanu un finanšu pasākumiem. Jāpāriet pie centralizētākas uh, ekonomiskās pārvaldības formas īstenošana, ko realizētu Brisele. Liels paldies! Es, protams, atbildēšu jums uh, portugāļu valodā visi šie jautājumi, ko jūs man uzdevāt. Jūs pieminējāt pozitīvo lomu, ko ECB uzsver savā ziņojumā. Protams, ka šīs problēmas ir tehniski ļoti sarežģītas, un jūs pieminējāt vienu piemēru. Proti par to, ko es teicu Portuga, par Portugāles iespējām aizņemties līdzekļus uh, finanšu tirgu nākamgad, bet uh, tas nekad netika apšaubīts, varbūt tas es vienkārši tiku nepreiz saprasts. Negribētu ieslīgt detaļās, tomēr uh, situācija vai scenārijs, kuram mēs ticam un pie kura strādā Trojka un dalību valstis, ir pieņēmums, ka Portugāle varēs aizņemties līdzekļus nā, finanšu tirgu nākamgad. Tomēr par 100% to neviens nevar garantēt Pagaidām šis eh, scenārijs izklausās ticams, bet kas attiec solidāciju, priekšsādātājs eh, Dragi pieminēja vairākus tās aspektus, jo situācijas ir atšķirīgas, ir valstis, kurām nav citu iespēju, un viss, ko tās var darīt, ir veikt, uh, sniegt atbildi tirgus spiedienam, samazinot deficītu Un jāteic, ka vidējā termiņā tas nav pretrunā budžeta, budžeta konsolidācija un uh, priekšnosacījuma izlaiksmē nākotnē nav viens otram pretrunā. Dr Mario Draghi vairāk kārt un arī es pats esmu sacījis, uh, ka īstermiņā tad, ja mēs vēlamies uh, veikt budžeta konsolidāciju. Tas, protams, negati ietekmēs, atstās negatīvu ietekmi uz izaugsmi, bet tas ir atkarīgs no katras konkrētās valsts, un mums vajadzētu pārskatīt un ņemt vērā ekonomisko situāciju, lai nodrošinātu izaugsmi nākotnē. Šeit ir lielas atšķirības starp dalību valstīm. Ja mēs paraugāmies uz eirozonas budžeta deficītiem 2011. gadā, tad tie no 6,5% samazinājās līdz 4,1% un izaugsme eirozonā bija 0,6%. Atbildot uz jūsu jautājumu pēdējo daļu par reformām. Kā jau jūs sacījāt, zināmi aspekti Eiropas uh, monetārās savienības atjaunošanā nebija rūpīgi pārdomāti, un no šīs krīzes mēs esam daudz ko mācījušies. Eiropas institūcijas ir guvušas mācību stundu, ka monetārajai savienībai ir jābūt arī spēcīgākai budžeta savienībai Un tas, ko es sacīju savā runā, iet šajā virzienā. Tas ir pareizais ceļš, tikai mums jāraugās, lai tiktu veikti pielāgojumi atbilstoši situācijas attīstībai. Ir nepieciešama nepieciešami krīzes pārvaldības instrumenti, kādu pagātnē mums nebija, lai mēs varētu sagatavoties šādām krīzēm, lai mēs varētu būt gatavi tādām finanšu krīzēm, kas izra, iz, izraisījās 2007. gadā. Vēl viena mācības stunda, kuru mēs esam guvuši no šīs krīzes, ir tas, ka ir nepieciešama lielāka, fina, spēcīgāka finanšu savienība. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama uzraudzības mehānismi, lai labāk cīnītos ar banku krīzēm. Uh, Šīs lietas ir jāattīsta Eiropas līmenī, kā jau es to sacīju savā ievadarunā. Tie ir trīs, uh, refo, tās ir trīs reformu jomas, par kurām mēs uh, esam gūši jaunas atziņas uh, no šīs krīzes, un tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu monetārās savienības pienācīgu funkcionēšanu. Paldies, un tagad vārds Padimātes kundzei, paldies priekšsādātāji! Jūs pieminējāt vairākas lietas, proti to, ka ir nepieciešams panākt ES makroekonomisko un finanšu stabilitāti, it īpaši Eirozonā. Es gribēju uzsvērt nepieciešamību gūt uh, atziņas uh, no mācīties no tiem iemesliem, kas ir novedoši pie šīs krīzes, un tas prasa politisku drosmi, lai mēs varētu vērtēt tās politikas, kuras esam izstrādājuši šo pēdējo trīs gadu laikā pret, cīnoties pret krīzi. Es uzskatu, ka no tā ir jāmācās. Un paturpinot to, ko teica Vējo kundze un Gulāras kundze, šķiet viena mācības stunda ir tāda, ka Fiskālā disciplīna ir nepieciešama, tomēr ar to vien nepietiek, lai radītu priekšnoteikumus krīzes pārvarēšanai. Es, protams, zinu, ka jūs uzsvērsiet, cik svarīgi ir turpināt struktūrāls reformas. Tomēr taupības un recesijas laikā, lai arī uh, struktūrāls reformas būtu nepieciešamas, mums būtu jāizvairās no tādām reformām, kas padziļina lejupslīdi. Un te es atsaucos uz to, kādas sekas radīja lēmums samazināt algas sabiedriskajā sektorā Grieķijā. Tas tikai padziļināja lejupslīdi nepalīdzot vairot Grieķijas ekonomikas konkurētspēju. Bet uh, arī bez Grieķijas priekšsādātāji ir citi punkti, kas ir svarīgi, proti makroekonomiskā un finanšu stabilitāte. Domāju, ka jūs varēsiet piekrist, ka makroekonomiskā un finanšu uh, stabilitāte tiek vērtēta ne tikai balstoties uz konkrētiem indikatoriem, bet arī ņemot vērā sociālos apstākļus dažādās dalību valstīs. Gulāras kundze norādīja, ka pieaug ekstrēmisms ne tikai Francijā, bet gandrīz ikvienā ES dalību valstī. Ir palielinājies uh, sociālo nemieru risks vairākās dalību valstīs, un tāpēc rodas jautājums, vai šī sociālā situācija un sociālie apstākļi tika rūpīgi ņemti vērā, vai arī tiem netika pievērsta pienācīga uzmanība, vai ECB ir norūpējušies par šo punktu. Un vēl divi jautājumi priekšsādātāji par ECB nostāju un lomu. Par nostāju jūs uzsvērāt un arī mani kolēģi uzsvēra to, ka mums ir jauni stingri noteikumi par uh, finanšu disciplīnu, par ekonomisko pārvaldību, ir jauns uh, fiskālais pakts. Un es gribēju zināt, vai ir nepieciešamie priekšnoteikumi, lai uzsāktu procedūru, kas pamazām novestu pie parādu mutualizācijas Eirozonā. Un tas ir jautājums, ko es gribētu uzdot arī Eiropas komisijam Barazo kungam. Un otrkārt, vai ir pienācis īstais brīdis, lai uzsāktu nopietnas diskusijas par nepieciešamību paplašināt ECB pašreizējo mandātu, ņemot vērā jaunos uh, ekonomiskās pārvaldības un fiskālās disciplīnas noteikumus. Liels paldies par šiem jautājumiem. Tie atspoguļoja bāžas, kādas uh, varētu būt acīm redzams. Bet gribēju jums arī atgādināt, ka vienlaikus mums nevajadzētu aizmirst to, ka ir divas lietas, kas veido tā visa mugurkaulu. Vispirms mēs saskarāmies ar būtisku uh, pasaules mēroga finanšu krīzi un pasauli no tās vēl pilnībā nav atguvusies. Izaugsme ir lēna it visur. No vēstures mēs zinām, ka tāda, ja notiek šāda finanšu krīze, parasti ir uh, periods, kad notiek zema izaugsme, un tas ilgst vairākus gadus. Pazīstamais uh, amerikāņu ekonomists Denis Rodriks nesen sacīja, ka pirmie monetārās savienības desmit gadi ir bijuši ļoti labi. Un arī nākamie desmit būtu bijuši labi, ja nebūtu bijusi finanšu krīze, kas uh, bija arī citās pasaules daļās. Tas ir viens šī mugurkaula elements. Otrs elements ir tas, ka vairākas dalībvalstis vairāku gadu laikā ir uzkrājušas milzīgu ele ekonomiskās nelīdzsvarotības līdz līmeni. Un iepriekš tirgi finansēja šīs valstis eh, bez īpašām bažām par draudošo risku. Tomēr kapitāla plūsmai pēkšņi tika pielikts punkts. Un dzīve pierādīja, ka nav iespējams aizstāt finansējumu plūsmu uz šīm valstīm. Šīm valstīm vajadzēja pielāgoties, samazināt nelīdzsvarotību. Gribēju tikai uzsvērt, ka šim mugurkaulam ir divi, divi elementi. Nevajadzētu aizmirst, grūtības, ar kurām mēs saskaramies ar sociālajām problēmām. Un jā, izaugsme vairākās Eirozonas valstīs un arī citviet pasaulē ir negatīva, un tā tas var turpināties pat vairākus gadus. Tomēr mums a, saviem iedzīvotājiem ir jāskaidro, kāpēc tas tā ir. Dažiem eh, šajā situācijā ir ilūzijas, kas var novest tikai pie vēl bēdīgākām sakām. Viss sāls, visa sāls ir detaļās un konkrētos gadījumos. Protams, ka mēs varam apspriest lietas Grieķijā, bet ne jau vispārējo virzību. Detaļas ir iespējams apspriest, bet uh, tad tās ir jāskata balstoties uz konkrētiem piemēriem un gadījumiem. Nav tādas vispārīgas atbildes uz šiem jautājumiem. Nevajadzētu aizmirst, ka, dali, ka valstīm ir jāpārliecina finanšu tirgi, jo galu galā līdzsvara trūkums nozīmē to, ka šīm valstīm ir nepieciešami investori, kas pērk to valsts parādzīmes. Un, ja viņi to nedara, tad nav iespējams atrast simtprocentīgu avotu, no kā aizstāt šī, šos līdzekļus. Mums ir jānomierina tirgi un uh, jāgādā par to, lai investori varētu pieņemt attiecīgus, eh, attiecīgus lēmumus. Un visbeidzot, eh, jūsu jautājums par ECB mandātu un par parādu mutualizāciju. Lai tas eh, būtu iespējams, ir nepieciešams daudz augstāks uzticības līmenis starp dalību valstīm. Un soļi, kas pašlaik tiek spērti un lēmumi, kas pašlaik tiek pieņemti, lai pastiprinātu disciplīnu, uzraudzību pār eh, fiskālo situāciju, protams, vairos eh, šo uzticību. Tas prasīs zināmu laiku, bet uh, mēs nezinām, kā šis, uh, šīs fiskālās savienības embrijs tālāk attīstīsies. Domāju, ka tas ir nākotnes jautājums. Un attiecībā uz šo procesu gribēju atgādināt, ka Eiropas celtniecība vienmēr ir bijis uh, process, kas attīstās. Un, protams, ka es nevaru runāt par ECB mandātu. Tā ir Eiropas Savienības dalība valsta politiska izšķiršanās. Tomēr Vidējā termiņā un ilgtermiņā cenu stabilitātes nodrošināšana ir būtiskākais elements, lai radītu priekšnieteikumus ekonomiskajai izaugsmē. Tam nav nekādas alternatīvas, un patiešām vidējā termiņā un ilgtermiņa perspektīvā uh, pastāv plašs konsens starp uh, ekonomistiem šajā jautājumā tās valstis, kas gadsimtiem ilgi vai gadu desmitiem ilgi ir radījušas lielākas eh, vērtības, eh, pašlaik ir attīstītākas. Tāpēc ilgtermiņā cenu stabilitātes nodrošināšana ir priekšnoteikums veiksmīgai ekonomiskai izaugsmai. Domāju, ka tas uh, kalpo kā pamatojums mūsu mandātam. Mūsu galvenais mērķis ir cenu stabilitātes nodrošināšana un tāda, ja tā būs garantēta, tad tas sniegs savu ieguldījumu arī citu mērķu sasniegšanā. Paldies! Uh, Nākošais runātājs saka Šiklunas kungs. Ā, vēl papildu jautājums, jā, priekšsētā vietnieku. Es nerunāju par alternatīvu, bet par. Uh, Um, cenas stabilitātes papildināšana. Es runāju par mandātu paplašināšanu, nevis par Eiropas centrālās bankas mandātu mainīšanu. Diem, lūdzu, vārds jums. Merci, Eduard. Paldies, Eduard. Priekšsēdētā vietniekums. 2010. gadā tika pieņemti pasākumi OCP Un tad Eiropas eh, centrālajai bankai bija iespēja tieši iesaistīties eh, parādu tirgos un tādā veidā cīnīties pret spekulāciju. 2017. gadā šo pasākumu turpināšana izveidoja eh, gan tirgiem, gan iedzīvotājiem tādu ideju, ka Eiropas centrālā banka ir efektīva tāda kā, piemēram, Lielbritānijas uh, apvienotās karalists centrālā banka. Zo, Eirozona ar vien uh, slīd lejup un pieaug bezdarbs, un tā tad ir jāstrādā pie uh, izaugsmes uh, veicināšanas. Līdz ar to tiek uzskatīts, ka Eiropas centrālās bankas politika nav pietiekoši laba, un tāpēc Francijas uh, Sociālisti uzsāk atkal diskusijas par šo jautājumu. Parētu uzskatīt, ka 2011. gadā beigās pieņemtā programma, kas ir pilnīgi unikāla, lai finansētu, referencētu bankas, patiesībā ir nākušas par ļaunu uh, valsts parādiem. Decembrī uh, pieņemtie LTRO tika uh, aizdots bankām ļoti uh, dāsnī 2 miljārdi eiro. Taču uh, līdz ar to bija iespēja atgriezties pie stabilitātes, un līdz ar to Eiropas centrā banka vairs sekundāros pie, tirgos kopš 2011. gada, 2012. gada janvāra vairs neiepirka valsts parāds. Uh, Un līdz ar to dalību valstī saks bija tūlīt jūtams, par to liecina situācija, piemēram, Spānijā. 2011. gada novembrī un 2012. gada janvārī par uh, um, no 6% uz 5% samazinājās uh, valsts parāda cenas, bet tagad atkal tās ir palielinājušās. Uh, pagājušajā nedēļā uh, ar LTRO notiekušais, uh, vai tas jums netiek domāt, ka šie risinājumi nav piemēroti? Banku sistēmā tagad valda pietiekoši liela likviditāte, bet vai nevajadzētu kaut ko darīt pret fiskālo konsolidāciju, lai tomēr veicinātu izaugsmi? Vai runājot par trešiem LTRO, vai jūs varat apstiprināt, ka tad, ja situācija uh, pasliknāsies, tā centrālā banka arī turpmāk būs uh, pragmatiska, tāda kā tā bijis kopš 2010. gada, un, uh, un tad arī uh, tiks uh, palīdzēts tirgum. Paldies! Paldies par jūsu jautājumiem! Kā jūs ļoti labi zināt, uh, bankas priekšstādātais Dragi kungs jau pieminēja ka mēs nekad neiziesim uz kompromisu attiecībā uz pasākumiem nākotnē. Tā es nevaru jums atbildēt uz eh, jūsu pēdējo ļoti konkrēto jautājumu. Es varu sacīt tikai to, ka programma pastāv. Tā, no tās mēs neesam atteikušies, tā vēl ir spēkā. Un vēl es gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka ka tajos apstākļos, tajos noteikumos, kas uh, pastāvēja šajā tirgus daļā oktobrī, uh, tajos darboties bija grūtāk nekā tagad. Pat pēc uh, tām problēmām, ka, ko radīja Spānija. Spānijā bija milzīgas izmaiņas, kas izraisīja nelielu situācijas pasliktināšanos attiecībā uz Spānijas valsts parāda cenu. Tas ir pirmais elements. Otrakārt, jums ir arī jāsaprot, ka ir tādi Eh, negatīvi, ir negatīvi sekas no dažu instrumentu lietošanas uz izaugsmi, kas bremzē izaugsmi. Mēs esam mēģinājušies izvairīt no, izvairīties no šādām sakām, kā jūs ļoti labi zināt. Tas, piemēram, attiecas uz uh, privātā sektora iesaisti, PSI. Jūs zināt, tas ir uh, angļu akronīms uh, attiecībā uz Grieķijas gadījumu Un uh, tagad ir tāds kā preferred creditor, galvenā kreditora status. status. Tas gan nav uzskatāms par pamatnoteikumu, bet, nu, ko tādu tirgi vēlējās, un līdz ar to šai programmai ir savas sekas. Es eh, runāšu angliski, jo franciski nezinu kāda, eh, kāds šis termins ir franciski, ir šīs eh, negatīvās, negatīvā piesaistīta līdzekļu izmantošana. Te ir runa par dažu tādu instrumentu iepirkšanu no tādu starpnieku puses, kuri problēma gadījumā, ja tāds radīsies nākotnē, izmaksas neseks. Visa šīs problēmas pieņemot lēmums ir svarīgas un uh, līdz ar to mēs nevaram pieņemt lēmumus nākotnē, taču mm, mm, mēs neiziesim uz kompromisu. Taču gribu vērst jūsu uzmanību uz tehnisko aspektu, kas arī ir svarīgs. Es vēlreiz gribētu pieminēt to, ka mēs esam vairojuši banku sistēmā likviditāti par 500 miljardiem eiro Un te nebija runa par uh, tūkstošiem miljārdu, kā te tika pieminēts. Nu, jā, divu uh, ilgtermiņa operāciju izmaksas ir liels. Tomēr šādi mēs samazinām eh, citas likviditātes instruments. To ir svarīgi norādīt. Kā jūs zināt, mūsu kompetenču ietvaros mērķis galvenā kārta ir cenu stabilitāte, un pat labāk situācija ir tāda, ka inflācija ir mazāk par 2%, un attiecībā uz naftas cenām un uz enerģi, enerģijas cenām ir sagaidāms, ka pašreizējos pasaules uh, ekonomikas apstākļos naftas cena nepalielināsies, tātad inflācijas līmenis arī samazināsies, un līdz ar tie nākošā gada pirmajā pusē inflācija būs mazāk par diviem procentiem. Tomēr tagad šī inflācija ir nedaudz virs diviem procentiem. Uh, Un ja mēs nedomājam par pārtiks un enerģētikas cenām, tad inflācijas eh, likme, inflācija apstāsies pie 1,5% atzīmes. Un mēs vēl arī nesen eh, daudzkārt esam sacījuši, ka pat laban mēs redzam, kāds ir risks eh, daudz maz stabilai inflācijai Un mēs pavisam skaidri esam sacījuši, ka mēs saskatām riskus izaugsmēji. Tādā ziņā, kas samazināsies izaugsme, būs ievērojami downside, downside risks, tāda lejupslīdes riski. Mēs arvien esam atkarīgi no ekonomikā notiekošā. Mēs nezinām, kas notiks Taču tad, ja mūsu identificētie un norādītie riski īstenosies, tad e, es jums varu apliecināt, ka mēs pielāgosim savu politiku tāpat, kā mēs darījām pagājušajā gadā. Pagājušajā gads šai ziņā, pagājušais gads ir lielisks paraugs, kā mēs īstenojam šo principu. Pirmajā gada pusē uh, ekonomika atkopās, Uh, pieauga inflācijas risks, un visi uzskatīja, ka izaugsme turpināsies. Visi tā uzskatīja. Vis, uh, visā pasaulē valdīja tāds uzskats. Nu, tad mēs mēģinājām normalizēt mūsu monetāro politiku. Taču sākot no jūlija, un, un es varētu sacīt, lielā mērā tieši piesai šī te privātās sektora investīciju, uh, dēļ situācija mainījās. Situācija mainījās Eiropā un pēc tam arī vispār starptautiskā līmenī. Un mēs tūlīt pat pielāgojam mūsu politiku. Vispirms mēs palielinājām likmi un pēc tam mēs to samazinājām. Tas pierāda to, ka mēs arvien ieklausāmies e, ekonomiskās situācijas attīstībā, mēs tai sekojam un mūsu pilnvaru uh, ietvaros mēs pielāgojam savu politiku. Paldies! Uh, Turpin Šiklunas kungs, līdz ar to mūsu sēde pat labam beidzas. Pateicos Konstāncijo kungam, ka viņš uh, bija mūsu viesis un atbildēs mūsu jautājumiem. Gribu atgādināt, ka šis pašinstīvs ziņojums par 2011. gada Eiropas centrālās bankas īgada ziņojumu uh, Uh, par šo ziņojumu um, ziņas tiks sniegtas vēlāk. Mums vēl nav mūsu referents, tātad sīki dati vēl nav zinām, bet tie tiks izsludināti. Nākošā sanāksme sēde turpināsies trijos. Paldies!